Good afternoon, everybody. I'm a bit surprised to see that. Labdien visiem, es esmu nedaudz pārsteigta, ka klāt ir tikai divi deputāti, taču divi svarīgi deputāti. Nu tad sāksim darbu. Sveicam mūsu vidū lūgumrakstu iesniedzējus. Man šķiet vispirms ir eh, jāizskats eh, formālā pustā, tad darba kārtības pieņemšana, vai varam to pieņemt? Mēs, es un jūs, nu mēs gan esam kvorums, bet nu labi. Un 23. un 24. aprīļa un 3. māja sēžu protokoli. Uh, Tie ir visiem izplatīti, neviens nav iebilst, tātad vai mēs varam pieņemt šos protokols, ja? Labi, Eleonora arī apstiprina šo lēgumu. Man nekāda paziņojuma nav, un citi jautājumi arī nē, tad pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. Lūgumraksts 0813 par iespējamo atkritumu uh, ietver direktīvas uh, pārkāpumu par stadiju, kad atkritumi vairs nav atkritumi. Agācīkums ir eh, lūgumraksta iesniedzējs un Ekaderolī kungs ir klāts. Jūs varat izteikties, jūs varat uh, izmantot piecu minūšu runas laiku. Tas jums abiem ir kopā piecas minūtes atvēlēts un esam gatavi jūs uzklausīt. Labdien! Un Paldies, ka devāt mums iespēju izteikties. Atkritumu nošķiršana ir problemātisks jautājums Itālijā. Ir atkritumi, kas tiek uzskatīti par degvielu, bet patiesībā tie ir nešķiroti atkritumi. Un ir daudz liecību par to, kas, kas liecina, ka ir piesārņojums. Emilio e, Romāna reģionā ir bijusi problēma iedzīvotājiem ar veselību, ir arī uh, aknu vēža gadījumu skaits pieaudzis. Um, uh, Olnīcu vēzis arī ir atklāts lielāks piesārņojums, ir palielinājusies eh, alumīnija un eh, citu metālu mm, piesārņojuma pieaugums ir arī uh, Uh, Eiropas vides aģentūra secinājusi um, piesārņojumu un saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju 80 tūkstoši uh, nāves gadījumu saistīti ar šo piesārņojumu situācija ar vienu pasliktinās. Īpaši bīstama situācija ir tāpēc, ka ikdien cilvēki tiek pakļaut šim piesārņojumam no sadedzināšanas iekārtām. Uh, tūkstošiem tonu atkritumu tiek dedzināti ikdienu, un eh, patiesībā kopā tas ir 8 miljonu tonu gadā. Tā ir puse no visa piesārņojuma e, Itālijā. Īpaši problēma ir ar apdzīvotājiem vielām. 20 tūkstoši iedzīvotāju tiek pakļauti uh, e, sadedzināšanas iekārtotām piesārņojumu. Tas tiešām ir ļoti problemātiski. Un ir konflikts eh, starp eh, šo atkritumu ietver direktīvas eh, prasību kopumu un vēl citu direktīvu daudzi pētījumi lietas ir pierādījuši problēmas. Magjano uh, apvidū tika veikts pētījums uh, vistām un tika atklāts pārāk liels piesārņums. Ir arī atklāts augsts, augstnes piesārņojums Abrūco reģionā, ir atļauta SS izmantošana citās iekārtās, taču skaidrs ka pašreiz noteiktie piesārņojuma līmeņi nenodrošina veselības aizsardzību. Es trīs gadu pētījums ir atklājis arī gaisa piesārņojumu ietekmi uz bērniem, un ir eh, daudzi daudzas situācijas, kur mēs redzam, ka tiek kompromitētas vides prasības, un šī jaunā degviela situācija padara vēl smagāku. Tas noteikti nedrīkst notikt. Tagad dod vārdu Kalderolī kungam, kas ir speciālists šajā jomā. Vēlos runāt par ietekmi uz vidi. cementa ražotnes smagi ietekmē vidi un vides aizsardzības noteikumu mērķis ir samazināt industriālo izmešus apjomu, izmantot jaunāko tehnoloģiju. Bet eh, cementa ražotnes eh, tiek izmantotas, lai eh, fosilo degvielu tur dedzinātu, izmantojot īpaši šīdinātājus Itālijas cementa eh, ražotnes liecina par to, ka var samazināt eh, slāpekļa oksīda izmešus. Stadija, kad atkritumi vairs nav atkritumi, eh, ir noteikta direktīvā, un Eiropas cementražotņu asociācija patiesībā vēršas pret šiem jauniem priekšlikumiem. Mēs zinām, ka šādas ražotnes ir plaši izplatīts īpaši Vācijā, un par to ir arī bijušas tiesvedība. Ir prasības eh, atkritumu pārstrādēji saskaņā ar eh, likumdošanu, taču Itālijā smagi tiek eh, ietekmēta vide un ir jāmaina pašreiz spēkā esošie noteikumi. Uh, vietējiem iedzīvotājiem netiek atļauts piedalīties lēmumu pieņemšanā saskaņā ar es direktīvu. Vislabāk pieejamā tehnoloģija cementu ražotņu kontekstā liecina par to, ka var samazināt e, izmešniet karīgi no izmantotās degvielas. Tas attiecas, piemēram, uz e, pārstrādi, pondernāko pārstrādes sistēmu izmantošanu. pētījumi uh, par to liecina, un uh, Rūpniecības nozara pati tos bija pasūtinājusi. Ir, skatī, ir izskatītas vairākas cementa ražotnes, taču izmešu apjoms patiesībā tiek slēpts, tas īpaši attiec uz smago metālu izmešiem. Ir arī veikti pētījumi, kas liecina par uh, to, ka informācija tiek slēpta. Priekšstādāja pārtrauc runātāju, jūs jau esat izmantojuši, jūs runājat vēlēto laiku, jums bija paredzēts 5 minūtes, nu jau ir 6 minūtes pagājušas, jūs varat uzstāties pēc komisijas sacītā, tagad došu vārdu komisijai, tā kā mm, mēs neesam saņēmuši rakstveida atbildi no jūsu puses, tad mēs ar īpašu interesi klausīsimies jūsu sakamo. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka jūs esat saņēmuši arī rakstveida atbildi bija varbūt, ka neesat eh, saņēmuši rakstveidu atbildi, es to gatavoju, eh, un eh, tāpēc pagaidām sniegšu mutisku atbildi. Problēma, ko lūgumraksta iesniedzēji tikko kam tie tikko pieskārās, ir saistīti ar sadedzināmiem, kā kurināmo izmantojamiem atkritumiem, kas tiek izmantoti uh, cementa ražotnēs. Tas pārkāpja attiecīgās direktīvas sesto pantu un mm, tā kā e, kritēriji nav īpaši noteikti, e, tad dalībvalstīm ir atļauts pašām noteiktos kritērijus. Un e, Itālija to ir izdarījusi un attiecīgi paziņojusi mm, un izdarīs to attiecībā uz tehnisko pielāgojumu regulu. Uh, Un e, dalību valstī ir jānodrošina tas, ka šie kritēriji ir objektīvi un ņem vērā e, cilvēku veselības un dabas aizsardzības normas. Vēl vairāk. Direktīva par e, rūpnieciskiem izmešiem arī e, šeit tiek piemērota, tā ir spēkā jo e, šie te uzņēmumi darbojas balstoties uz vidas piesārņojuma atļaujām Eh, kas ļauj tām darboties saskaņā ar labākajiem, eh, labākajām pieejamām tehnoloģijām. Un faktiski abas šīs direktīvas ir vērsts uz to, eh, lai nodrošinātu attiecīgo aizsardzību un pie, ievērot visas pieļaujamās robežvērtības, balstoties uz zinātniskajiem datiem. Un līdz šim mums nav pierādījumu, uh, kas norādītu uz Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumiem un šo konkrēto direktīvu neievērošanu. Un, ja atsevišķas ražotnes nedarbojas saskaņā ar šo te tiesību aktu normām, tad nacionālajām iestādēm ir jāizvērtē pārkāpumi un savukārt jātiek ar tiem galā. Tas nav kompetences komisijā uh, veikt novērtējumus un inspekcijas vienā atsevišķā cementa rūpnīcā. Mūsuprāt, kopumā Itālija uh, ievēro um, Eiropas Savienības likumdošanu un Eiropas Savienības direktīvās noteiktās uh, prasības. Paldies, Antika kundze, un tagad došu vārdu uh, deputātiem. Evi kundze. Paldies! Nu jā, es uzskatu, ka grūti saprast eh, šo te komisijas atbildi. Uh, paraksti attiecas uz konkrētu, neatiec uz konkrētu gadījumu vai vienu atsevišķu ražotni, bet gan uz sistēmisku pieju un sistemātisku ES likumdošanas pārkāpšanu vidus aizsardzības jomā. ir veiktas uh, vairākas pārbaudas un uh, faktiski uh, otrais izmantojamās uh, degvielas, uh, kas tiek pieļautas sadedzināšanai un izmantošanai cementa rūpnīcās, faktiski radīs visu šo situāciju būtībā šo te atkritumu sadedzināšana ir kļuvusi par galveno veidu, kā uh, tikt galā ar šiem atkritumiem. Un, eh, lūk, šis te industriālais kurināmais faktiski ir radījis tirgu uh, atkritumiem, jo uh, bīstamie atkritumi, kas līdz šim tādi bija, tagad ir pārvērtušies par kurināmo, uh, kas ir prece. Un Eiropa ar eh, ievērojamām grūtībām mēģina eh, panākt aprites ekonomikas ieviešanu, bet šobrīd ir tāda situācija, ka situācija kļūst kritiska attiecībā uz eh, šiem te otrais izmantojumiem cietā kurināmā krājumiem un šie produktu izmantošana cementu rūpnīcās Itālijā. Tas rada problēmu, jo dūmeņi ir radīti cementa ražošanai un nevis atkritumu sadedzināšanai. Un līdz ar to situācija ir atšķirīga, ir ārkārtīgi. Uh, dažāda šī situācija, vai nu jūs dedzināt eh, vielu, eh, kurai ir paredzēts šis dūmenis, vai arī jūs dedzināt vielu, kas tam nav paredzēts. Piemēram, slāpekļa oksīda izmešu daudzums ir ievērojami eh, palielinājies šajā cemēta ražotnēs, bet ne Bet eh, te ir runa ne tikai, eh, ne tikai par to, runa ir arī par dioksīniem, eh, par smagiem metāliem, kas tiešām nodara ļoti lielu kaitējumu sabiedrības veselībai. Un mēs tiešām gribētu, lai <clears throat> šī te, šis te lūguma raksts paliktu atvērts un situācija tik ļoti rūpīgi novērota gan Eiropas līmenī, gan e, nacionālajā līmenī un um, būtu, mums būtu jāadresē vēstule. Mm, tātad uh, attiecīgajām vidas aizsardzības iestādēm Itālijā mēs uh, piecu zvaigžņu uh, kustība ievērojami iestājāmies par vidas standartu ievērošanu Un es tagad gribētu vaitāt priekšsēdētāji, vai mēs to varam izdarīt un vai varam uh, pasūtīt pētījumu, lai izpētītu visus šos lielos nezināmos šajā jomā kas attiecas uz dažādajiem piesārņotājiem, kas nonāk uh, cementā kā gala produktā, un pēc tam tie tiek izmantoti uh, dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku būvniecībai, jo mēs iespējams apdraudam pilsoņu veselību vēl plašāk. Paldies, Pedičinikungs! Jā, paldies, priekšsēdētāji! Esmu vīdes komitejas pilntiesīgs loceklis un arī pārstāv piedzvaigžņu kustību. Domāju, ka varu nedaudz ieskicēt to pieredzi, kāda mums ir vīdes um, komiteja attiecībā uz šo problēmu. Es domāju, tas būs liederīgi lūgumrakstu komiteja, un tas varbūt būtu liederīgi arī lūgumrakstu iesniedzējiem, jo uh, šīs te aktivitātes uh, norisinās uh, jau kādu laiku. Uh, Mēs jau vairāk kārt esam skatījuši šos jautājumus. Un es eh, negatavojos tagad runāt konkrēti par uh, alumīnija um, vai um, smago metālu vai dioksīnu um, saturu, uh, piemēram, uh, cementā, kas tiek ražots vai, vai cementa bruģītī, bet uh, Mēs esam pētījuši situāciju ar cementa ražotnēm, kur tiek izmantot kur kā kurināmais tiek izmantot, tiek izmantoti šie te cietie atkritumi, un kas neapšaubām ir piesārņojuma avots. Vides ministrijas dekrētā numur 22 no 2013. gada ir eh, noteikts, kurā situācijā tātad eh, atkritumi ir gala produkts, bet 2008. Eh, gadā savukārt tika noteikts mm, tas, ka, kā ehm, kurināmo drīkst izmantot tikai tādus materiālus, kas nerada apdraudējumu vidē un sabiedrības veselībai, bet ar šo te cieto kurināmo, ko izmanto cementu rūpnīcas, e, situācija ir gluži pretēja. E, un ķīmiskās piesārņojošās vielas, e, kas ir uzskaitītas Rīč direktīvā, var izmantot uh, bet tikai tādā gadījumā, ja tie ir dabiski uh, materiāli un netiek uh, pakļauti rīč uh, direktīvai. Tātad, uh, piemēram, alumīnija saturs kas tiek izmantots un pievienots, lai mehāniski stiprinātu cementu. Uh, bet Itālijā mēs zinām, ka tiek eh, veikti pētījumi, kur eh, cementrūpnīca izmanto šo procesu, lai gan tas vairs nav atļauts. Došu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem mm, vēl uz divām minūtēm, un Kalderoli kungs, varbūt jūs vēl kaut ko vēlties teikt, jo es jums. Um, jūs pārtrauc tā ļoti spēju, bet eh, jums, protams, nav jālasa viss dokuments. Mēs esam iepazinušies ar dokumentu, bet varbūt jūsu reakcija uz to, ko sacīja kolēģi un komisija, tas varbūt būtu ļoti liederīgi. Jā, paldies tikai viens aspekts, un proti. Eh, runājot par Komisijas atbildi pamatos, eh, respektīvi to, ka eh, šī ir nacionālās likumdošanas problēma. Nu, tas eh, parāda, ka šo, tas tā tad it kā pasvītro to, ka šo te materiālu kā degvielas izmantošana cementu rūpnīcās ir pieļaujama. Uh, faktiski tas it kā ir apgalvojums, ka nav pierādījumi par to, ka atkritumu sadedzināšana rada kaut kādu kaitīgu ietekmi. Bet, nu labi, pieņemsim, ka nav, bet nav jau arī pierādījumi par pretējo. Nav neviena pētījumā, uh, uh, pētījuma, kurā būtu teikts, ka tas ir pilnīgi nekaitīgi cilvēku veselībai. Un tieši tā kā, nu pat teica deputāti, uh, Eh, te būtu eh, jāskatās arī uz eh, Eiropas vīdes, būtu jāskatās arī Eiropas vīdes aģentūras virzienā un jāskatās arī, mm, kāda ir viņu attieksme pret šo jautājumu. Paldies! Labi, izdarīsim kopsavilkumu. Protams, ka mums ir jāpatur šīs lūguma raksts atvērts un jāgaida rakstiska atbildi no komisijas, lai mēs pilnībā to varētu iznozēt un paldies eh, par šo aktualizēto eh, informāciju. Un jums arī, protams, ir jāredz tas viss rakstiski, lai mēs to visu varētu salikt kopā. Tātad mēs to, protams, izdarīsim, un es vēlētos arī nosūtīt vēstuli Itālijas valdībai. Uh, norādot, ka eh, šī situācija mums dara bažīgus un eh, lūgumrakstu komiteja ļoti labi zina, kas notiek, esam par to satraukušies un kaut kas šajā jautājumā ir jādara, vai varam vienoties, ka tā turpinām. Labi, Nu, tāds ir tas vēstījums jums, un es skatos, ka jūs smaidā, tas ir labi, ka tā ir, jo nevienmēr lūgumrakstiesniedzējs maida. Paldies, ka ieradāties, ka iepazīstinājāt ar eh, situācijas eh, sarežģītību. Nu, laiks šo nav tik jauks eh, šeit kā Itālijā, bet nu nekas centieties vismaz nedaudz papriecāties par savu vizīti. Five. Tagad pārējām pie nākamā lūguma raksta izskatīšanas 595. Tas ir salas Alkončas sūkņa un ūdens krātuves hidroelektrostacijas eh, lūgumraksts. Diemžēl deputātu nevienu neredzu šeit, bet pirms mēs pārējām pie šās, eh, eh, pirms lūguma raksta izskatīšanas, vēlētos jūs informēt par situāciju ar tulkiem. Un e, es vēlējos pagaidīt un tikai tad dot vārdu tulkiem, bet arī šobrīd deputāti ieradušies daudz nav. Vai vēlētos tulki izteikties tagad? Tagad? Labi. Tā tad 30 sekundes vārds tulkiem. Thank you very much. Paldies. Tātad visi zin. Ļoti svarīgi ir pieturēties pie atvēlētajiem laikiem, un kā jūs tikko dzirdējāt no tūkiem, šovakar īpaši svarīgi. Kā jau teicu, nākamais lūguma raksts, lūguma raksts iesniedzējs nav ieradies, bet komisija ir. Dod vārdu komisijai, lūdzu. Vargas Samelin kundze vai Kavadas kungs? Elise Vargasamelin. Jā, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Es runāšu spāņu valodā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies un eh, jauka pēcpusdiena visiem. Ņemot vērā to, ka pats lūguma raksta iesniedzējs nav ieradies, es eh, īsumā iepazīstināšu ar šā lūguma raksta saturu. Tā tad lūgumraksts, lūgumrakstā iet runa par sūkņa un ūdenskrātuves hidroelektrostaciju. Tātad starp diviem, divām ūdenskrātuvēm, diviem rez, rezervāliem. Viens rezervārs, viena ūdenskrātuve ir ļoti labā situācijā, ūdens tiek ir labas kvalitātes, un otra ūdenskrātuve nav tik labas kvalitātes. Lūgumrakstiesniedzējs uzsver to, ka eksistē ūdens piesārņošanas risks tajā rezervuārā, tajā ūdenskrātuvē, kurā ūdens kvalitāte ir labāka. Jo februārī izskanēja šis lūgumraksts, bet 15. Eh, jūnijā pagājušajā piekdienā lūgumraksta iesniedzējs vēl ir uh, nosūtījis papildus informāciju, kur komisija arī ņēmus vērā. Vispirms vēlētos atgādināt, ka tā ir Spānija dalība valsts, kur ir atbildīga par Eiropas direktīvu īstenošanu dzīvē. Un arī vides mērķu sasniegšanā un izpildē. Ņemot vērā patreizējo lūgumu rakstu, tad uh, raugoties uz Spānijas dzīvē īstenoto direktīvas izpildi, ir organizēta kā publiskā uzklausīšana, ir veikts ar ietekmes uz vidi novērtējums. Šeit ir novērtēti arī iespējamie riski, kā arī iespējamie pasākumi, kurus vajadzētu īstenot, lai novērstu šos riskus. Un šajā aspektā komisija vēlētos uzsvērt to, ka at atbilstīgā iestāde, kas ir Miņas asilas eh, vidus uzraudzības eh, nodaļa, nav autorizējusi šo darbību. Tas ir tātad Spānijas varas atbildīgās Spānijas varas iestādes ir izskatījusi arī papildus informāciju, ko iesniedz eh, lūgumraksta iesniedzējs. Tātad eh, papildus informācijā vēlreiz tiek uzsvērti iespējamie riski un tiek runāts par ūdenskrātuves eh, saturu, īpaši uzsvarot to, ka vienā ūdenskrātuvē ūdens kvalitāte nav tik laba un tas varētu ietekmēt citus. Tātad hidroelektrostacija uz to attiecas zināmi noteikumi un citu starpā šobrīd ir um, nolikti arī laika grafiki, kuru ietvaros ir jāuzlabo ūdens kvalitāte. Ir piedāvāts arī tehnisko risinājumu kopums, kā nodrošināt šo ūdeņa ekoloģisko līdzsvaru. Saskaņā ar komisijas rīcību esošo informāciju, tad eh, mūsuprāt nebūtu uzskatāms, ka uh, konkrētā sūkņa hidroelektrostacija pārkāptu kādas Eiropas tiesība normas. Prieksēdētāji, paldies! Uzskatu, ka mēs pavisam viegli varam veikt teikt apkopojumu. Komisija apgalvo, ka uz Natura 2000 mitrāju ietekme ir, mm, nav, nekāda, nav nekāda, bet uh, Iespējams, ka pastāv zināmi minimāli riski un komisija turpinās uzraudzīt situāciju. Tā tad ticēsim komisijai, ka notiks situācijas tālāka novērtēšana, bet tā kā nav pārkāps Natura 2000 vai mitrāju aizsardzības direktīvas noteikumi, tad slēgsim šo lūgumrakstu. Esam slēguši. Ā, jūs vēlētos izteikties par šo jautājumu, ja lūdzu. Jā, es eh, uzklausot komisijas teikto un eh, uzklausot prieksēdētājas teikto, mēs varam uzskatīt šo lūgumu rakstu par noslēgtu un tad sekosim līdzi, kā komisija sekos līdz situācijai. Jā, ideāli. Paldies! Un pārējām pie nākamā lūguma raksta Arī šeit eh, pats lūguma raksta iesniedzējs nav ierasties 614, lūguma raksta 614 par to, ka lūguma raksta iesniedzēja zemes gabals nav pieslēgts eh, pašvaldības, eh, pašvaldības dzeramā ūdens tīklam un dod vārdu Fernandes skundzei. Es arī runāšu spāņu valodā, saka komisijas pārstāva. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze, un jauku pēcpusdienu visiem! Eiropas komisija ir veikusi faktu izvērtēšanu. Sazinājusies ar Spānijas atbildīgajām iestādēm, un komisija uzskata, ka šeit Eh, varētu izskatīt divu direktīvu piemērošanu - dzerama ūdens direktīvas un atvērt ūdens tilpņu direktīvas piemērošanu. Par eh, dzeramā ūdens direktīvas izpildi mēs jau atbildējām lūgumu rakstu, ka nav neviena direktīva, kas paredz dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanu. Šajā direktīvā runa iet tikai par dzeramā ūdens kvalitātes standartiem, bet par piegādi un cauruļvadiem runa neiet. Šobrīd veselā virknē dalību valstu ir pieejamas alternatīvas sistēmas, īpaši, kas attiecas uz nelieliem zemes gabaliem attālu no sistēmas centrālā tīklojuma. Uh, Bet, eh, protams, pēc lūguma raksta iesniegšanas mēs uzsākām pārkāpuma izvērtēšanas procedūru. Mēs raudzījāmies, kāda ir dzeramā ūdens piegādes eh, nosacījuma izpilde. Un eh, komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka šeit mūsu atbildība beidzas pie tām konkrētajam lūguma raksta iesniedzēja zemes gabalam, tas nav iekļauts detāli plānojumā, kur ir paredzēts attīstīt cauruļvadu dzeramā ūdens piegādes sistēmu. Tā tad eh, ne tikai tāpēc, ka e, konkrētā lūguma raksta iesniedzēja zemes gabals ir grūti pieejams, bet e, tad būtu, jā, mm, tad būtu jāvelk cauruļvadi cauri lauksaimnieciski apstrādājama zeme un līdzīgas pretrunas. Tā tad. Mm, Lūguma raksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa ciematā ir 5000 iedzīvotāju, kamēr komisijas mm, noskaidrotais norāda uz 1700. Pie tam ir paredzēts detaļu plānojumā, ka uz, eh, uz tādām apdzīvotām vietām, blīvi apdzīvotām vietām, kurās dzīvo mazāk par diviem tūkstošiem iedzīvotāju, uz tiem neatiecas konkrēti detāli plānojuma aspekti, ko ir izstrādājusi Eiropas vadlīnijas. Un tomēr lūgumrakstiesniedzējs uzskata, ka viņam ir taisnība, un mēs tomēr ieteiktu lūgumu rakstu iesniedzējiem griezties Spānijas varas iestā, iestādēs un meklēt risinājumu tur. Komisija ir izsmēlusi savas pilnvaras priekšsēdētāji, paldies, un tagad došu vārdu deputātiem. Neviens nevēlas izteikties, ne? Izskatās pilnīgi neticami. Parasti ir pārāk daudz deputātu, kas vēlas izteikties, un mums nepietiek laika visiem dot laiku. Šobrīd neviens negrib izteikties. Ļoti interesanti. Bet, eh, kā jau es teicu, pret Sprāniju ir uzsākta sankcija procedūra, ja pareizi atceros, tā tika palaista pagājušā gada oktobrī. Un ko tas nozīmē? Jūs jau teicāt, ka ir nepieciešama jauna novērtējuma fāze. Tāpēc domāju, ka šobrīd, tieši kā jau komisija teica, lūguma rakstu iesniedzējiem vajadzētu griezties reģionālajās iestādēs, un to darīsim arī mēs. Nosūtīsim reģionālajām iestādēm eh, vēstuli un slēgsim šo lūgumu rakstu. Tātad Nosūtīsim atbildīgajām iestādēm vēstuli ar šodien izskatīto argumentu apkopojumu un slēdzam šo lūgumu rakstu. Jo tam tiešām ir jātiek risinātam citā līmenī nekā mūsējais. Tagad ir ieradušies četri deputāti, tātad pasludinu šo lūgumu rakstu par slēgtu. Mēs ļoti strauji virzamies uz priekšu šodien lūguma rakstu izskatīšanā. Nākamais lūguma raksts 606. Runa par stratēģiem attiecībā uz ekonomisko tiesību un īpašumu tiesību pārkāpumiem ārzemēs. Lūgumrakstu iesniedzēju Rodrīgas kundze vēl nav klāt. Uh, Viņa vispār vēl ir, par, jau ir parlamentā, bet vēl nav ieradusies. Tad jūs rīcībā 3-4 minūtes atsāksim darbu 3.45. Tad lūguma raksta iesniedzēja būs, no, būs telpā, jā, tiksimies 15.45 šeit atkal. Nu, tā tad jums visiem ir laiks iedzert kādu glāzi ūdens, aprunāties ar savu kaimiņu vai piezvanīt savam asistentam vai nopirkt kādu banānu. Nu, vārds sakot, jūsu rīcībā ir nedaudz vairāk par piecām minūtēm. 15.45. atkal būsim šajā telpā un strādāsim tālāk.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 Okay. I gave you a few minutes just. Labi, es jums iedevu dažas minūtes, bet tagad atsāksim darbu. Es esmu priecīga sveikt lūgumu rakstiesniedzējs pārstāvi Martēnu Rodrīgas. Esat sveicināts lūgumu rakstu komitejā šo pēcpusdienu vairs nekavēsimies, un tāpēc došu jums iespēju izteikties, taču pirms tam lūdzu politikas uh, padomdevējs um, savas diskusijas uh, organizēt ārpus šīs telpas. Lūdzu, um, runājiet ārpus šīs telpas, ja jums ir tāda vēl. Paldies, Rodrīgas kungs, vārds jums lūdzu. Uh, can I speak in French? vai var runāt franču valodā. Jūs varat runāt franču valodā vai jebkurā citā no 24 oficiālajām valodām. Nu, vislabāk jau zviedriski, saka priekšstādātā, nē, nē, jokojas, nu, franciski, spāniski, angliski, jebkurā no šīm no valodām. Jūs rīcībā ir 5 minūtes. Un arī uzliksim um, pareizi pulksteni, lai jūs saprotat, cik jūs rīcībā laika. Merci, honorable. Paldies, esmu pagodināts šeit būt jūsu vidū. Jūs varat eh, tad, dzirdēt manas ģimenes balsi un arī vienlaikus manas tautas valodu. Es nāku no Benines, tas ir Āfrikas austrumos. Man ir ģimene, sieva un divi bērni. Mana sieva ir vāciete, bērni ir, ir ar uh, Vācijas un Šveices pilsonību. Mums pieder uh, lielākais uzņēmums Beninā, taču šodien mēs esam kļuvuši par upuriem, politiskās situācijas upuriem. Notiek tāds kā politiskas vajāšanas. Um, Tā kā man arī izbā nav vairāk par 5 minūšas, es sniegšu tikai tādu pārskatu. Vismaz var teikt, ka manai ģimenei atņēma visu to, ko mēs bijām gadu gaitā uh, veidojuši kā investīcijas Beninā. Diemžēl es tāds nesmu vienīgais šādas situācijas upuris. Šādas konfiskācijas upuris ir daudz uzņēmumu, cilvēku, kas ir kļuvuši par šādu situācijas upuriem kopš pie varas stājās pašreizējā valdība Beninā. Tad, ja jūs esat uh, no politiski pretējās nomets, vai arī vienkārši, ja jūs esat konkurents, tad uh, jums tiek konfiscēts īpašums vienā vai citā veidā. Tiesiskums nedarbojas šai valstī, jo personīgais prezidenta ministrs ir kļuvis par uh, tieslietu ministru bet uh, viņa juridiskais birojs ar vienu ir atbildīgs par valsts juridisko pusi. Un pēdējais jaunums ir tāds, ka pagājušajā nedēļā šis kungs ir kļuvis par konstitucionālās tiesas faktisko priekšsēdi. Tātad visi tiesu lēmumi turpmāk, vai visi tie lēmumi, kas attiecas uz lietām tādām kā politiskās, sociālās vai ekonomiskās lietas, tad tagad uh, skābekļa padeve ir atkarīga no prezidenta un viņa klana vēlmēm. Runājot par mūsu uzņēmumu. Šodien mūs, nu, mūsu ģimenei, ģimene ir ir palikusi bez jebkāda īpašuma Benina. Es jums runāju par vislielāko, Āfrikā lielāko kokvilnes ražotni. Te ir arī runa par vislielāko Šeratona viesnīcu, kas mums tika atņemta. To darīja policija un žandarmērija. Viņi mums atņēma mūsu īpašumu. Pagājuši gadu mūsu ģimene zaudēja pāri par 35 miljoniem eiro pamatoties uz līgumu, ko bijām parakstījuši ar grupu. Uh, mēs nevarējām šo līgumu ievērot, tāpēc, ka mums tika konfiscēts īpašums. Pār par 40 miljonus eiro esam zaudējuši tiesāšanas procesā. Tas ir nepamatoties, jums to var pierādīt. Es jums uh, nevaru sniegt visu informāciju piecu minūšu laikā, taču vēlos divas lietas pateikt, jūs tās varat pārbaudīt. Mūsu prezidents ir paziņojis publiski, ka, lai viņš tiktu pārvēlēts, nav jābūt labiem rādītājiem. Rādītājiem par iepriekšējo darbību pietiek ar to, ka jāprot pareizi aizliegt konkurenci, jeb kādu opozīciju Tātad šodien tiesa netiek lemta pamat, eh, godīga tiesa. Ir jau daudzi nonākuši cietumā, pat deputāti, tāpēc vien, ka ir no opozīcija. Pat konstitucionālās tiesas spriedumi, kas tika pieņemti pirms jaunā prezidenta stāšanās amatā, netiek ievēroti. Viņš pieņem tādu lēmumu, kādu vēlas, un tiesa viņam sako, mūsu rīcībā ir tikai 5 minūtes bet mēs vēlamies komisijai paziņot, ka mēs uzskatām, ka nav cita veida, kā panākt, lai mums atdod mūsu īpašumu. Mūsu īpašumi ir milzīgi. Mū, mēs esam investējuši pār par 250 miljonus eiro šai valstī, kuras ekonomiskā situācija ir nožēlojama. Mums vajadzīgs jūsu atbalsts. Paldies! Es jums pateicos, saka priekšsēdētāji. Komisijas pārstāvis Šakonkungs. Lūdzu, sniedziet atbildi. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es uzstāšos franču valodā. Lūguma raksta uh, iesniedzēja prasībai. Prasība ir divējādi. No vienas puses lūguma raksta iesniedzējs lūdz, lai Eiropas komisija jau šai konfliktā, kas ģimenei ir ar Benīnas valdību kopš jaunā prezidenta stāšanās amatā. No otras puses viņš lūdz, lai mēs iejauktos attiecībās ar Benīnas valdību, lai saglabātu īpašumu tiesības un privāto investoru tiesības Āfrikas valsti. Tātad attiecībā uz šo dubulto prasību. Komisija ir padziļināti izpētījusi šīs prasības, mēs arī ņēmām vērā mūsu pašu kompetenci. Tātad attiecībā uz pirmo lūgumu raksta prasību, proti uz konfliktu ar Beninas valdību, mūsu ieteikums būtu šāds vērsties pie atbilstošiem tiesu iestādēm Beninā. Es saprotu, lūgumrakstu iesniedzējs neuztica šai tiesu sistēmai. Varbūt tad ierosinājums būtu viņam vērsties pie reģionālajiem tiesu organiem. Ir uh, Rietumāfrikas ekonomikas monetārās savienības tiesa un ar arbitrāžas tiesa attiecībā uz um, uzņēmu darbības tiesībām Afrikā. Protams, arī ES delegācija ir jūsu rīcībā. Arī mēs varam sniegt jums atbalstu mūsu kompetenču iestā, eh, ietvaros, lai jūs varētu vērsties pie reģionālajām tiesu iestādēm. Attiecībā uz otro prasību lūgumu rakstā, proti uz Āfrikas investoru tiesību aizsardzību. Eiropas komisija iestājas par investoru tiesībām un arī uh, vēlas apkarot uh, korupciju Afrikā. Mums ir trīs veidi, kā darbojams politiskais dialogs. Tas norīs uh, saskaņā ar Kotonu nolīguma astoto pāntu. Mēs vadām sarunas ar Afrikas valsts vadītājiem. Tad ir arī uh, sektorālais nolīgums. Tas attiec uz budžeta atbalsta programmu lai uzlabotu uzņēmē darbības vidi. Un treškārt mums ir ārējās, ārēju investīciju plāns, kas eh, tiek sākt 2016. gadā. Un uzņēmē darbības klimata uzlabošanai ir arī šis, eh, tas ir mūsu pīlārs ārējās, um, eh, ārēju investīciju programma. Paldies! Paldies, ka paskaidrojāt sīkāk šo situācijā. Tagad ir laiks izteikties kolēģiem, lūdzu. Mr. Jāra. Jāra kungs. Wir, wir gucken uns ja, wir gucken uns ja gerade an, was unseren Ges Jā, mēs tā um, skatāmies un um, iznāk, ka mēs te esam tā diezgan bezspēcīgi šajā situācijā. Nu, cik es esmu sapratis no nu, tā, ko es dzirdēju, jautājums, nu kā tad īsti mēs varam palīdzēt? Um, Nu, vienlaicīgi domājot arī par uh, ekonomikas uh, attī, attīstību valstī, tās uh, par to, kā uh, attīstīt demokrātiju, uh, tiesiskumu, uh, apziņas brīvību, aizstāvēt uh, vienlaicīgi ar šo investīciju aizstāvēšanu. Un um, faktiski jautājums jau būtībā ir par to, kā mēs praktiski varam palīdzēt, jo te mums ir tāda, nu, zeme, eh, ka situācija ir mainījusies un eh, mēs jau dzirdējām no lūgumraksta iesniedzē, ka nav nekādu eh, tiesisku iedarbīgu instrumentu, ko viņš varētu izmantot. Un eh, vajadzētu jau kaut ko reāli palīdzēt. Nu, komisija ir nāks klājā ar dažiem eh, priekšlikumiem, bet eh, jautājums, kādas ir mūsu, piemēram, tirzniecības attiecības ar Benīnu? Varbūt mēs varam izmantot šīs svīras. Vai mums ir vispār kaut kāda ekonomiskā sadarbība, vai mēs varam izdarīt kaut kādu politisku spiedienu. Nu, kas varbūt ir tāds efektīvākais eh, ceļš? Es pats esmu lauksaimnieks, un es zinu, ko nozīmē īpašums, un es zinu, ko nozīmē, ka ja eh, tas tiek atsavināts, un ja kāds to vienkārši atņem, un nekādu to nekompensējot, nu, Tātad jautājums ir par to, nu, vai ir kādi efektīvi eh, veidi, kā vispār mēs varam te kaut ko līdzēt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jautā priekšsēdētāji. The... Manuprāt, komisija ir itin labi izklāstījusi situāciju. Mēs visi Rodrīgas kungs. Uh, saprotam jūsu situāciju. Jūs darāt tik daudz šai reģionā, jūs norunājat pār par tūkstošu līdzstrādnieku. Šie cilvēki patiesībā cieši, viņi bieži vien ir bez darba un bez atbilstošas pārtikas. Tā. Tāpēc jūsu darbība ir ļoti augstu vērtējama. Mūsu komiteja to atzīst. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Liels paldies! ka esat drosmīgs. Vēlos jums atkal dot iespēju izteikties, lai varat reaģēt uz komisijas pārstāvis sacīto un arī manu kolēģi sacīto. Es saprotu, ka iepriekš jūs jūtāties, ka jūs rīcībā ir ierobežots laiks. Lūdzu, tagad jūs rīcībā ir vēl laiks, tā tad eh, droši varat izteikties. Euh, je, je voudrais, euh, aujourd'hui, je regardais. Šodien es skatījos televīziju un es sekoju kanclēras Merkeles kundzes preses konferenci un es vēlos runāt par Āfrikas migrantu jautājumu. Es esmu ļoti pagodināts, ka esat aicināt man šeit uzstāties. Uh, Taču ir viens jautājums, kas mani nodarbina. Jautājums ir vienkārši, kā tā var būt, ka Āfrikas kontinents, kas tiek uzskatām, uzskatīts par vispagātāko dabas resursu ziņā, ražot tikai migrantus, karu, vardarbību? Atbildi ir vienkārši. Tad, ja jūs uh, dodat eh, varu kādam afrikānietim, un viņš to izmanto, lai iznīcinātu savus tautiešus. Eiropas Savienība apkaro monopolu ekonomikas ziņā, taču šodien Beninā ir republikas prezidents, kurš simtprocentīgi kontrolē parlamentu. divos naktī 10-12 deputāti var nobalsot par likumu, kad balss, eh, kas izmainīs valsts likteni. Viņš ir eh, ostas un lidostas uh, prezidents. Viņš kontrolē tiesu sistēmu, uh, kokvilnas sektoru, bet Eiropas Savienība ir nosūtījusi atbalstu, palīdzību, lai apkarotu šo nožēlojumu situāciju, lai palīdzētu cilvēkiem, kas mirst. Es domāju, ka šī problēma ir milzīga. Man nav nekas eh, pret eh, jūsu cienījamā komisijas pārstāvja ieteikumu, lai mēs, eh, proti, lai mēs dotos pret, pie reģionālās tiesas. Mēs visi esam izsmēluši visu iespējas arī ar mūsu advokāti. Bet kāda mums vēl ir resursi? Jūs tiek nospiest uz ceļiem. Piemēram, tiesnes, kas pieņēma lēmumu mums atņemt mūsu rūpnīcu, kuras vērtība ir eh, simtiem miljonu eiro. Viņi eh, nolēma neizvērtēt tās eh, vērtību. Un es domāju, ka jums, Eiropas Savienībai, ir iespēja situāciju mainīt jums ir ietekme. Jums ir daudz programmu, Eiropas Savienības eh, delegācija ir uz vietas. Jūs katru dienu sadarbojāties ar Āfrikas valstīm, lai apkarotu nabadzību. Jums ir liela ietekme. Ja prezidents neizjūt spiedienu, tad nekas arī nemainās. Ļoti grūti Āfrikas vadīt, valsts vadītājiem doties pie cita Āfrikas valsts vadītāja un pieprasīt, nu, neizmanto spīdzināšanu pret saviem politiskiem pretiniekiem. Bet Eiropas Savienība no ārpuses skatās, kas notiek. Ja mūsu mēs vienkārši lūdzam palīdzību no juridiskā viedokļa. Ja jūs paraugāties, ja jūs pārau, pārbaudāt, vai tas, ko mēs sakām, ir taisnība, tad jūs redzēsiet, mēs uz ceļiem jūs lūdzamies, lūdzu, iejaucieties šajā lietā, jūs, jo tā ir politiska problēma. Un šādi gadījumi, kā mūsējais, nav vienīgais Beninā. Kā jūs varat konkurēt ar eh, prezidenta asociāciju? Jūs varat vērsties pie visiem tiesnešiem, kas jums ienāk prātā, taču jūs neko nepanāksiet. Par to lūk šeit ir šādā gadījumā runa. Es vairs nevēlos tērēt jūsu laiku, taču es tiešām lūdzu jūs veiciet izmeklēšanu no savas puses lai jūs redzētu, ko jūs varat darīt, jo pat jūsu programmas tiek sabotēts. Benīni tiek uzskatīti par demokrātisku valsts, taču paskatieties dziļāk, jūs redzēsiet, kas notiek. Stāvoklis ir dramatisks. Arotbiedrības visi tiek nospiest uz ceļiem. Plašsaziņas līdzekļi radio. Vairs nevienam Beninā nav tiesību. Es jums to nesaku, tāpat vien tie nav tukši vārdi. Ja jūs paskatīsieties Google, jūs redzēsiet, cik, eh, cik reizes neesmu publiski izteicies eh, par korupcijas apkarošanu. Mums ir iespēja, mums nav iespēja būt bagātiem, tad, ja mēs esam godīgi. Un mēs, mana ģimene, ir, esam rīkojuši godīgi, bet mēs neesam pelnījuši šādu attieksmi. Mēs mana ģimene, mani bērni neko nesam darījuši, lai pret mums būtu tāda negodīga attieksme. Paldies! You do, you Paldies, protams, ka jūs neko neesat izdarījuši, lai to būtu to pelnījuši, tad šī komiteja var izdarīt uh, vienu otru lietu un cerams, ka varam nedaudz uzlabot situāciju. Bet atklāti jums saku, ka. Uh, Mūsu metodas un iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas, ko mēs varam izdarīt. Un es mēģināšu izdarīt kopsavilkumu un palūkošos, vai kolēģi man atbalstīs. Kā komisija jau teica, mēs rosinām jūs uh, vērsties pie uh, biznesa likumdošanas harmonizācijas organizācijas Āfrikā un tās arbitrāžu un šķīrēties, uh, jo iespējams, ka šķīrēties ir uh, atbilstošs risinājums, un mēs jūs arī aicinām to darīt, jo tie ir reģion, tas ir reģionālās tiesas, kuras var uh, pasvītrot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai saņemtu kompensācijas par uh, zaudējumiem no kās cietuši. Vēlētos jautāt kolēģiem, vai mēs varam sūtīt informācijas vēstuli augstajai Eiropas Savienības pārstāvēji Frederikai Mogherini un paskaidrot viņai uh, šo te situāciju, kā arī bāžas kādas mums ir par jūsu situāciju, uh, Rodrīgas kungs, jo mm, šī ir tiešām ļoti nepatīkama situācija un jūs norādāt uz eh, tādiem sistemātiskiem pārkāpumiem un nevis kaut ko tādu, kas skārs tikai jūs vienīgo. Tā kā darīsim to, bet esmu pārliecināta, ka mēs kā komiteja vairāk neko nevaram izdarīt, jo Eiropas Savienībai nav jurisdikcijas Benīnā, un šī komiteja var tikai norādīt uz situācijas nopietnību, izmantojot dažādus līdzekļus. Uh, Un pēc tam es domāju, ka mums ir jāslēdz uh, lūgumraksts un mēs būsim izdarījuši visu, ko varam. Bet es skatos, kā kolēģi mani atbalsta šajā ziņā. Pēter, lūdzu. Jā, nu vēl viens neliels papildinājums. Nu, es eh, zinu, ka uh, budžeta kontrolas komitejā mums iet daudz diskusiju par šo eh, tēmatiku, par dažādu palīdī, palīdzību Afrikā un tā tālāk. Un, un tiešām uh, jājautā, mēs daudz runājam par to, vai mēs neesam pierā, pieļāvuši daudz kļūdu ar savu attīstības palīdzību, stimulējot varbūt. Uh, korupciju. Mēs, un jautājums ir, vai mēs eh, no nu, savukārt varam izdarīt politisku spiedienu ar ekonomiskiem līdzekļiem, un es domāju, ka tas būtu jādara. Ja mēs tiešām vēlamies palīdzēt, tad mums ir jāizmanto ekonomiskas svīras, bet eh, ir jāuzsāk arī politiskas dialogs. Nu, nevar tikai vienkārši uh, aizsūtīt naudu, atdot un gaidīt, ka kaut kas tur tagad attīstīsies. Tā kā, jā, mums, protams, ir jāstiprina demokrātija un tā tālāk, un tā tālāk, bet svarīgi ir uzturēt šo te pastāvīgo dialogu. Nu labi, tā arī darīsim trīs dažādas lietas, kuras esam jau uh, atzīmējuši. Tātad Komisāris to norādīja, ka tas ir iespējams veids uz priekšu. Tā tad darba šķirēja tiesa un. Mm, eh, tiesa, eh, tā tad reģ, attiecīgajā reģionā, tālāk budžeta kontrolas komisija nosūtīsim šo jautājumu, un faktiski jā, līdz ar to esam izsmēluši visu mūsu iespējas, bet Uh, būs, mm, mums būs jāslēdz lūgumraksts, bet paldies, ka ieradāties, Rodrigas kungs, un sveicienu jūsu ģimenei, bērniem, uh, un izsakām tiešām uh, izpratni par šo sarežģīto situāciju. Nu, bet tas ir viss, ko mēs varam darīt. Nu, cerēsim, ka ilgtermiņā tas varbūt nedaudz palīdzēs. Paldies, ka ieradāties uz Briseli. Darīsim visu, kas mūsu spēkos. Paldies, kolēģi! Un tā arī iesim uz priekšu. Nākošais jautājums. Mēs joprojām apsteidzam grafiku, bet es e, domāju, ka mēs varam iet e, pie nākamā jautājuma, jo lūgumraksts iesniedzēji ir jau klāt. Un tas ir lūgumraksts 0607 e, par finansējumu samazināšanu bioloģiskajai lauksaimniecībai. Un eh, mums ir šeit lūgumraksta iesniedzē ar ļoti interesantiem slaidiem, un mums ir Andrēs Garcia Vakuero un Filipe Avila Gonzāles. Lūdzu, jums kādas 5-6 minūtes. Jā, labdien! Esmu Andrēs Garcia. Kastīlijas Lamanšas eh, lauksaimnieku organizācijas eh, vadītājs, mans kolēģis arī no šīs pašas organizācijas, un paldies eh, kā eh, ļaut iepazīstināt ar situāciju šajā um, teritorijā. Protams, ka bioloģiskā lauksaimniecība ievērojami ir atkarīga no subsīdijām, jo tā nevar izdzīvot ekonomiski pati par sevi. Ir jāpraksta īpašs eh, līgums un lauksaimnieki apņemas piecus gadus saimniekot ekoloģiski savās saimniecībās. 2015. gadā Kastīlē Lamanšā tika uh, pieprasīts pieprasīt šis atbalsts. Un, uh, Pēc diviem gadiem ar atpakaļ ejošu datumu atbalsts tika samazināts, un samazinājums sasniedz pat 67% eh, atsevišķos gadījumos. Nu, eh, tā faktiski bija tāda vienpusēja likuma izmainīšana, un tā skāra. Uh, Um, pāri par 330 uh, zemniekiem, zemnieku saimniecībām, un mēs uzskatām, ka tas pār kā pie tiesiskās paļāvības principu un uzticību likuma varai. Un e, mēs vēlamies piedāvāt tabulu, kas e, parāda datums un dokumentus, uh, Mm, kas eh, tika parakstīti ne tikai Eiropas komisijas līmenī, bet arī um, vietējā līmenī. Kastīlija Lamanša lūdzu pārskatīt komisijai um, šīs lietas, un komisija labi zina, kas notiek šajā teritorijā. Komisija izskatīja. attiecīgo programmu. Un, ja jau tā nebūtu atbilstoša nosacījumiem, eh, tad eh, tā nesaņemtu atbalstu. Bet eh, jautājums ir, kas tad īsti ir noticis, jo, protams, ir pieļaujams noteiktas pārmaiņas un izmaiņas. izmaiņas Mm, bet 2014. Eh, gadā eh, izpētes laikā eh, tas netika novērots un parakstītais dokuments nebija nekāds projekts, tas bija gala, galīgais dokuments un pēc tam attiecīgajās, attiecīgajos finanšu pārskatos nekādu kļūdu nebija. Nākošajā tabulā var redzēt atbalsta samazinājumu un dokumentus kas skar gan komisijas atbildības pusi, gan reģionālās atbildības pusi, un ir apšaubītas eh, dažu eh, noteiktu summu izmaksas, un 67% eh, mm, samazinājums tika piedzēts 2015. gada oktobrī. Eh, pēc tam eh, tāpa atzinums, eh, kurā ir norādīts, ka tas ir saskaņā ar gan nacionālo, gan ES likumdošanu. Um, bet, lūk, šis te samazinājums drīkstētu notikt tikai tad, kad uh, komisijas eh, tātad programmas eh, pārskatīšana tiktu apstiprināta, bet tas var notikt tikai ar. Eh, to nevar darīt ar atpakaļējošu datumu nekādā gadījumā. Había acabado el plazo de solicitud hacia Un tad um, la, lauksaimniekiem bija uh, jāiesniedz noteikti pārskati attiecīgā 9 mēnešu laika periodā, un viņi to arī ir izdarījusi, bet valdība ir izdarījusi kaut kādas absolūti voluntāras izmaiņas, um, kas grauj uzticību. Uh, un graudiskas paļāvības principus. ir izvirzīts kaut kāds nosacījums 2016. gadā, ko izvirzīja reģionālā valdība balstoties uz tiesas lēmumu. Uh, Eh, kur savukārt eh, tika tiesa lēma, ka šāds samazinājums nav likumīgs, bet eh, pēc tam šis samazinājums tomēr notika un komisija to tā kā ir atbalstījusi, bet tas neļauj realizēt tālāk šo te um, programmu un neļauj vairs bioloģiski apsaimniekot attiecīgās teritorijas. Uh, Eh, šajā reģionā ir eh, visa augstākais ar eh, bioloģiskās ražošanas īpatsvars Spānijā. Un ir pārkāpta virkni tiesību aktu un uh, dažādu pantu, un um, arī ES regula, kā arī tieskās paļāvības princips. Uh, komisijas C lēmumu e, 7561 un tā tālāk. Un mēs vēlamies, lai bioloģiskā lauksaimniecība saglabātos un lai mēs varētu tādējādi dot labumu gan vidē, gan mūsu pilsoņiem. Paldies! Jā, šis ir interesants jautājums. Um, mums klātesoši ir kas Kastīlijas Lamanša reģiona pārstāve. Pilāra Žādandrados, un es labprāt došu jums vārdu. Ahora, ahora. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Les agradezco su invitación. Sveicināti un paldies par ielūgumu. Es pārstāvu Kastīlijas Lamanšas eh, valdību. Un es arī rakstiski sniedzu atbildes, bet vēlos uh, varbūt atsaukties dažiem datiem, lai paskaidrotu, uh, kādi lēmumi ir tikuši pieņemti attiecībā uz uh, to, ko runāja lūguma rakstiesniedzējs. Uh, 2015. gadā uh, tika pieprasīts uh, finansējums balstoties uz visiem attiecīgajiem priekšrakstiem, tika izvirzīti uh, arī noteikti nosacījumi un uh, reģionālās attīstības programmas apstiprināšana uh, un attiecīgi būdžets bija jāsadala ievērojot prioritātes, kas tika eh, paredzētas budžetā. Un uh, Atbalsts tika piešķirts pār par sešiem tūkstošiem um, lauksaimnieku. Un uh, eh, 2017. gadā arī platības uh, ievērojami palielinājās un bija skaidrs, ka finansējumu nevarēs, uh, ka šo te atbalstu tiesīgo plat, platības nebūs iespējams palielināt. Uh, Un, eh, protams, ka mērķis ir saglabāt ekosistēmu un, protams, eh, veltīt eh, bioloģiskajai lauksaimniecībai pēc iespējas lielākas platības, ņemot vērā klimātu mūsu reģionā. Tas nāk par labu gan zālaugu kultūrām, gan olīvu audzēm. Uh, un tā tālāk, un mēs vēlējāmies kompensēt uh, ienākumu uh, zaudējums, kas rodas pārjot uz organisko uh, bioloģisko lauksēmniecību. Un Eiropas komisija atbalstīja šo programmu 2015. gadā, un 240 miljoni eiro tika iezīmēti uh, atbalstam. Uh, un šīs programmas pirmā pārskatīšana notika 2017. Eh, gadā, un tika piešķirt vēl papildus 20 miljoni eiro, un tika realizēts arī citas programmas, eh, kuras cieta no samazinājuma. Un par 15%, eh, eh, tālāk sako vēl 15% samazinājums, kas kopumā ir sastāv apmēram 20% no sākotnējā um, plāna. Um, bet tā kā eh, uz 218. un 19. gadu tika saņemti vēl papildus pieprasījumi un uh, Uh, palielinājās uh, bioloģiskai lauksaimniecībai uh, atvēlētās zemes platības. Mums bija mm, jānosaka prioritātes, lai atbalstītu šāda veida saimniekošanu un lauksaimniecisko pārtiks ražošanu. Un estoties uz budžeta samazinājumiem, mēs es, tomēr kā prioritāti saglabājām lauksaimniecisko ražošanu, bioloģisko ražošanu. Paldies! Komisija piedalās mūsu sēdē un došu vārdu ar lielu prieku Everts kungam, lūdzu. Ça marche. Je vais m'exprimer. Jā, es eh, arī izteikšos franču valodā, jo tādā ziņā mēs dzirdēsim, kā strādā arī tulki. Pēc manām domām, un eh, mēs jau esam tikušies uh, jau vairākas reizes, izskatot šo lūgumu rakstu komisijai, nekas jauns nebūtu piesakāms. Patiesībā mēs uz šo situāciju raugamies no cita redzesloka, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, kā tad komisija skatās uz šo jautājumu. Pirmais, ko ir būtiski saprast, ir Kasties, Kastīlijas Lamančas lauksaimniecības eh, attīstības programma tika pieņemta 15. gada 30. oktobrī, un viss, kas ir noticis eh, pirms tam un pēc tam, kā jau šeit parādījās tabulās, tas ir process, un, protams, eh, lauku attīstības programma, kas ir izgājusi vairākus pārmaiņu un reformu etapus. Uh, Šķiet, eh, ka mēs eh, lūguma rakstā redzam vairākas simplifikācijas. Vispirms, lauku attīstības programma 14. gadā un izsniegtais, eh, izsniegtais atbalsts lauksaimniecībām bija ļoti haotisks. Tātad tā ir pro programma un e, tās rezultātā mēs Kastīlijas Lamanšas reģionam sniedzām savus paskaidrojumus, kas 30. novembrī tika ņemta vērā un programma pārstrādāta. Bet e, mēs esam e, to nosūtījuši lūgumu rakstiesniedzējam un 319 dažādi komentāri no valsts puses bija izteikti no valsts puses un 242 komentāri apstiprina komisijas teikto. Proti šajā te vēstulē netiek kritizēti izpildu varas īstenotie pasākumi. Patiesībā nav jau tā, ka kaut kas būtu pretrunā noteikumiem, un vēl vēlētos pateikt, ka komisijas uzdevums ir uh, pār, uz pārskatīt un uzraudzīt metodoloģiju un nevis izmaksātās summas. Un tagad es pāriešu uz spāņu valodu, jo šajā uh, ieteikuma vēstulē tiks piemērota desmitā punkta noteikumi, kas tika pieņemta 14. gada oktobrī, jo tas ir ārkārtīgi būtiski izmaksājamā pabalsta aprēķina apjomam un eh, nākotnē šis aprēķins eh, balstīsies uz papildus izmaksu vērā ņemšanu, lai šis līgums eh, būtu izpildāms. Tāpēc bioloģiskās lauksaimniecības izstrādājuma cenas celsies, un dažādas iestādes to ir pašas atzinušas. Uh, Tātad, ko komisija vēlreiz vēlētos uzsvērt? It kā tiek e, uzskatīts, ka mēs neņemam vērā to, e, tās izmaksas, kas tiek maksātas bioloģiskiem lauksaimniekiem, un tomēr mēs esam ņēmuši vērā metodoloģiju, kas ir argumentēta un izkalkulēta. Un pēc tam, kad mēs 14. gadā saņēmām uh, no valsts šo programmu mēs e, īstenojam tādu programmu, kas ir paredzēta no valsts puses, tāpēc mēs nevaram izteikt komentārus par tādiem izteikumiem, kur komentārus nav e, pelnījuši. Vēl bez tam izpildiestāde ir uh, nākus klajā ar skaitļu tabulu, un tomēr 2014. 15. gada oktobrī tika izstrādāta šī jaunā programma. Protams, bija Kastīlijā Lamančā protesta akcijas, un pēc tam Kastīlijas Lamančas eh, pašpārvalde programmu pieregulēja tieši ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības īpatnības tā ir. Un tomēr šīs izmaiņas neapmierināja lūguma raksta iesniedzēju, proti budžets kurš šobrīd ir paredzēts bioloģiskajai lauksaimniecībai, lūguma raksta iesniedzēja prāte nav pietiekams. Vēl es vēlētos uzsvērt, Kā tad eh, komisija šobrīd vērtē situāciju? Vēlreiz atkārtoju. Lauka attīstības programmā komisija nevar izteikties par izmaksātajām summām. Mēs varam tikai un vienīgi izvērtēt metodoloģiju, saskaņā ar kuru šīs summas un nauda ir aprēķināta. Tas ir pirmais. Otrais. Vēlētos uzsvērt, un tas nāk Kastīlijas Lamančas reģionam par labu. Tātad bioloģiskajai lauksaimniecībai atvēlētā nauda ir apmēram vidēji seši no valsts izmaksātajām naudām. Kastilijā Lamančā tas ir 14. Tātad eh, apgalvojot, ka eh, bioloģiskajiem lauksaimniekiem netiek piešķirts pietiekami daudz līdzekļu, neizturst kritiku. 2017. gada aprīlī, balstoties uz 16. gada rudenī sagatavoto priekšlikumu, ir paredzēts papildus dot 21 eh, miljonu, kas jau bija paredzēts šajā lauka attīstības programmā. Tā tad mēs eh, izskatījām ne tikai palīdzības eh, programmas finansējumu, bet skatījāmies arī šīs programmas sasniegtos rezultātus un vīziju. Un Kastīlijas Lamančas varas iestādes ir paredzējuši šo finansējumu sniegt 326 eh, tūkstošiem hektāru un nevis 225 tūkstošiem hektāru. Mēs uzskatām to par labu dzīvi, zīmi. Un noslēgumā uzskata, ka šajā lūguma rakstā nekas nav mainījies kopš pagājušā gada. Es vēlētos vēlreiz precizēt, ka lauka attīstības finansējums bioloģiskajai lauksaimniecībai nebalstās uz ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu, bet gan uz vidas ietekmes novērtējumu. Un es atvainojos vēlreiz, ka tas jau nav ļoti attraktīvs pasākums. Tātad viss neiet runa par lauksaimnieka izmaksu atmaksāšanu. Proti līdz ar to priekšlikums, kādu mēs šeit redzam, reģionu piedāvātais, tas eh, ir pilnīgi loģiski, ka lauksaimnieki, kuri šajā neauglīgajā Kastīlijas Lamančas zemē izvēlas audzēt bioloģiskus produktus, daudz vairāk naudas zaudēs nekā iegūs. Paldies, saka prieksēdētāji. Un tagad eh, ļaušu izteikties deputātiem. Ir jau vairāki, kuri vēlētos izteikties. Pirmā Ajozo kundze, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Es ļoti, ļoti uzmanīgi uzklausīju gan komisijas, gan arī Kastīlijas Lamančas reģionu pārstāvis teikto. Jūs teicāt, ka Kastīlijas e, Lamančas e, lauksaimniecība šiet šobrīd ir nonākusi tādā juridiskas neskaidrības situācijā. Piecu gadu laikā ir ticis e, solīts, ka bioloģiskajiem audzētājiem kaut kas tiks atmaksāts, bet šī juridiskā neskaidrība rada neskaidrību arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Kastīlijas Lamančas reģiona pārstāvi runāja par hektāriem, par naudas summām Un, protams, abi runātāji runāja par kritērijiem, kādi tikuši piemērot un arī taps piemērot, un tomēr ļoti subjektīvi. Es domāju, ka varbūt tomēr vajadzētu paskatīties, kāpēc tad notika šīs izmaiņas. Kāpēc? Es nedzirdēju nekādu argumentāciju, kāpēc tas tika nu, izdarīts. Nedzirdēju argumentus nec par, nec pret. Tā tad uh, negāja runa par paredzēto bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas apjomu. 69% es domāju, ka tas vienkārši neiztur kritiku, un tas eh, lauksaimniekiem rada juridisko vakumu. vakumu. Par komisijas atbildi runājot, šādos, šādās situācijās, kad uh, komisija apgalvo, ka viņu atbildības sfēra nav iesaistīties reģionu lēmumos, bet tas jau nozīmē, ka eh, komisija neko nevar teikt par lauksaimniecību. Kā jau jūs teicāt, jums nav atbildības un juridiskās piekritības šādos lēmumos, bet vienkārši izmeklēt, paskatīties, kāpēc tad ka Kastīlija Lamanča veids šīs izmaiņas. Viņi ir zaudējuši milzīgus naudas summas. Kāpēc? Thank you. Paldies. Gutjeres Prieto kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šeit ir jāanalizē divi jautājumi. Pirmkārt, nepārprotami no Eiropas Savienības tiesību viedokļa šeit ir noticis tiesību pārkāpums Citādi šis lūguma raksts netiktu skatīts un no objektīvā juridiskā viedokļa eh, izskan apsūdzība pieņēmums, ka iepriekšējā administrācija, kas Tīlā Manša apstiprināja priekšlikumu 2015. gada oktobrī, bet komisija mums saka, ka tika pieņemts juridiskais eh, tiesība akts eh, sešu mēnesi vēlāk, oktobrī. Tad kā var teikt, ka ir noticis pārkāpums? Eh, ja jūs atsaucaties uz tiesību aktu likumu, kas tika pieņemts sešus mēnešus post faktu. Šī ir tāda politiska paviršība, un es nedomāju, ka ko tādu mēs citur esam redzējuši. Jums ir lauka attīstības programma, kas Eiropas komisijai tiek piedāvāt no Marijas Dekovedāda administrācijas puses šī lauku attīstības programma tika saņemta komisijā 2014. gada vasarā. Tā vēl bija klāt dažādi dokumenti, taču šī lauku attīstības programma nevarēja tikt pieņemta tā zemās kvalitātes dēļ, un tomēr pašvaldība neskatās uz saistošajiem tiesību aktos 2015. gada martā. Tā nāca klajā citu priekšlikumu, kura mērķis ir paredzēt zināmas tiesības, taču tās netiek eh, īstenotas. Un tas ir lūgumraksta temats. Bija tādi pagaidu noteikumi, un tie bija atkarīgi no lauku attīstības programmas apstiprināšanas. Kā jūs varat uh, vairot gaidas lauksaniekos, ja jūs neesat apstiprināti, ja jums nav vēl apstiprinātās lauku attīstības programmas, ko apstiprina komisija? Tā tad tas bija ļoti paviršs darbs. Mums jāpanāk, lai komisija to izskat. Sadanu Gabriela Spedelu kundzei jau, jānāk šeit, jāuzstājas un jāpaskaidro, kā var pieprasīt atbalstu, kas ir pilnīgi nepametots, jo netiek izpildīts es tiesība aktu prasības. Bija 73 papildu eh, dokumenti, kas bija uh, skatīti iepriekšējā valdība. Uh, lai izsludinātu konkursu, bet kā jūs ko tādu varat darīt, ja reģionālās uh, lauka attīstības programmas apstiprināta vēl nav? Jūs nevarat uh, objektīvi uh, pamatot gaidas, ja vēl nav noslēgts juridiskais process. Uh, divus mēnešus pirms vēlēšanām, veidojot, veicinot augstas gaidas no lauksaimnieku puses, kas ir arī vēlētāji. Tas ir eh, negodīgi. Es domāju, ka tā bija, tas bija tāds politisks manevrs. Ja mēs paraugāmies uz šī lūguma raksta juridisko pusi, tad es nedomāju, ka tā ir pamatot, jo lauksaimniecības attīstības programma netika apstiprināta, tad, kad šis priekšlikums tika izstādāts. Ja mēs vēlamies turpināt skatīt šo lūgumu rakstu, tad būtu interesanti papētīt, kāpēc Marijā Kolors pedāla administrācija pieteica atbalstu, kaut arī nebija juridiska pamata tam. Es te rasferagut kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Vispirms vēlos pateikties lūgumrakstiesniedzējiem. Un te ir viena lieta, ko vēlos sacīt. Kad Marija Deloras Gospidāla uh, valdība, es te nevēlos uh, kaut ko politisku teikt, taču autonomās pašvaldības priekšsēdētājs vēlējās atbalstīt ekoloģisko lauksaimniecību. Tas ir labi, un es domāju, arī mūsu komitejas raksti, um, skatījumā tas tā varētu būt. Tā tad ir aicinājums uh, iesniegt uh, pieteikums atbalstam, un tā uh, pilsoņiem tiek radīta iespēja pieprasīt atbalstu un tiek radīts arī iespējas, ka valdība ir par ekoloģisko lauksaniecību, taču jūs zināt, valdības mainās un arī to politika mainās, tā var būt. Tad, kad eh, tika ieviesti šie samazinājumi, nākošais eh, pašvaldības vadītājs eh, visus šos uh, Kastīļa Lamanča pilsoņus atstāja novārtā. Šiem cilvēkiem bija zināms gaids, viņi jau bija šo to ieguldījuši ekoloģiskās la, lauksaimniecības vārdā un skaidrs, ka tika radīti zaudējumi ekoloģiskajām lauksēmniecībām, jo tām ir vajadzīgas uh, subsīdijas. Ja viena valdība izjauc to, ko iepriekšējā valdība ir sākus, tad uh, nevar būt nekādas pamatotas gaidas, kā jau lūgumraksta iesniedzējs teica, te ir runa par uzticēšanos un labu pārvaldību. Laba pārvaldība nozīmē, ka jūs saglabājat subsīdiju līmeni Ja tas netiek darīts, tad pastāv uh, draudi, ka tiek uh, radīts nelabvēlīgs seks pilsoņiem. Es uh, iestājos par to, lai, lauk, lai lūgumraksts tiks saglabāts, kā vēl skatāms. Pilsoņi ir zaudējuši miljoniem eiro. Protams, ka lauka attīstības programmas. Eh, temats bija atbilstoši jāskatās, taču juridiskā noteiktība ir būtiska. Te ir runa par uzticēšanos un par cilvēktiesībām šai kontekstā. Paldies! Paldies, Vaits kungs, lūdzu! Ähm, Paldies, priekšsēdētājs, runāšu vācijas. Par šo konkrēto punktu es gribētu vispirms uzdot jautājumu kā eh, valdība var uzņemties eh, vai veikt šādu testu finansējumu samazinājumu eh, organiskai lauksaimniecībai situācijā, kad tā izpilda principā visas prasības, kas tiek izvirsīts ilgspējībai, vidus aizsardzībai un tā tālāk. Un kā tas vispār attiecas uz lauksaimniecības ilgspējības nodrošināšanu kopumā? Uh, Un tad, kad mēs kā lauksaimnieki parakstām visdažādākos nolīgumus un atkal nolīgumus, mēs uzņemamies noteikts saistības, saistības un uh, Eh, parakstām eh, to, eh, ņemot vērā, ka 5 līdz 7 gadu mums ir jāpilda šie te nosacījumi, bet iznāk, ka mūsu līguma partneris ne par ko neatbild. Mums nav nekādas šīs te drošības par to, ka mēs par to, ka esam izpildījuši visus līguma nosacījumus, nesaņemsim atpakaļ to, ko otra līgumslēdzē puse ir solījusi. Un man ir jāturpina joprojām pildīt tās pašas eh, saistības, bet, nu, eh, diemžēl. Eh, Eiropā mm, ļoti Daudz uh, lauksaimnieku cieš no uh, šādām te darbībām, no oficiālām iestā, iestādēm, jo nav šīs tiesiskās paļāvības, un tādēļ rod šis jautājums, vai vispār palikt lauksaimnieciskajā ražošanā, un es uzskatu, ka tieši tādēļ šis te uh, lūgumraksts ir jāpatur atvērts. Es pilnībā atbalstu iepriekšējo runātāju, jo te ir runa par skaidrību, par noteiktību. Mums labi aprakstīja to, ka pet. Uh, Un eh, gal galā jauna spēle, jauna noteikumi, un neviens lauksaimnieks jau neiebilst pret to, ka jā, nu mēs tagad mainām politiku, un tad mēs pieņemam jaunus nosacījumus un tā tālāk. Un tad mums ir jauna politika, bet nevis mēs mainam noteikumus spēles gaitā. Un tāpēc es domāju, ka jāatstāj lūguma raksts atvērts, un tiešām ir jāraugās uz to no lauksaimnieka viedokļa Jo, nu labi, lauksaimnieceks eh, jau nevar izņemt, izlēmt, vai programma tiks finansēta vai nē, bet tie, kas ir izveidojušos te plānus un radījuši apstākļus, lai varētu uh, veidot šo uh, organisko ražošanu, un uh, viņiem uh, tālāk arī ir, uh, teiksim, uh, jāveic, jāpild šīs te saistības un jāpild nosacījumi, ko tas paredz, bet uh, Mēs arī eh, Vācijā um, sastopamies ar eh, dažādām problēmām, bet faktiski, jā, programma reiz ir, uh, ja par programmu ir panākt vienošanās, es nezinu šāds gadījums, vai programmas vidū kaut kur tiktu apgriezti līdzekļi. Tā tad ir noteiktam biznesa plānam jābūt un uh, tā tālāk, bet. Uh, Nav jau strīds par to, cik uh, Eh, bioloģisko lauksaimnieku mums ir vajadzīgs. Bet runa ir par to, ka ja mēs esam par kaut ko vienojušies, tad eh, ir jāievēro šie spēles noteikumi. Tas ir mans vienīgais jautājums. Vai e, tas tiešām ir tiesiski pamatots? Nu, e, pēc kā tas viss sož, kā mēs vācu valodā sakam, nu, Nu, es pats esmu lauksaimnieks, un, eh, bet es saprotu, ka tam ir tā jābūt visur, jā, ir jāievēro savas saistības visām pusēm. Thank you. Mr. Terika Brās. Paldies, Terika Brās kungs, lūdzu. Paldies. Man nav daudz piebilstamā daudz, kas jau šeit izskanēja Vēlos tikai sacīt, ka šāda veida diskusijās mums ir jābūt nedaudz racionālāk noskaņotiem. Mēs nevaram izvēlēties vienkārši kaut kādu vienu nometni. Mums jārīkojas loģiski. Tas bija pasākums ar atpakaļejošu datumu. Un šādi pasākumi notikuši arī attiecībā uz atjaunīgam enerģijas avotiem. Un tad bija pasākumi, kas bija vērsti pret iepriekš pieņemtiem pasākumiem. Tas eh, bija tā nepopulāri. Mums te nebūtu jānodarbojas ar politisko partiju kritizēšana. Mums ir jārunā par to, kā jūs uzņematies saistības un kā jūs tās īstenojat. Es piekrītu tam, ka lūgumraksts ir jāpaturas kā skatāms turpmāk arī. Paldies. Paldies, priekšstādātājs. Turpina. Tā es domāju, tad mums būtu jādod vārds līguma rakstiesniedzējiem atkal. Jūs esat uzklausījuši diskusijas un zināt arī, kāda ir Eiropas komisijas nostāja. Tagad jūs rīcībā iespēja izteikties divas minūtes. Gracias. Eh, Lielas paldies. Vēlos vēl kaut ko piebilst. Mēs esam lauksemnieki, kas nodarbojas ar ekoloģiskai lauksemniecību. Mēs parakstījām līgumu ar tādiem noteikumiem, kāda bija. Mēs nenoteicām ne termiņus, neko citu. Mēs vienkārši vēlamies, lai līgums tiktu īstenos. Tad, kad līgums beidz, tad mēs eh, vēlamies saprast, kādas būs izmaiņas, eh, kādi ir apjomi un noteikumi. Jums jāzina, kas mūs gaida. Es domāju, mēs vēlamies panākt juridisko noteiktību un līgumi ir jāpilda. Es vēlos uh, rezumēt to, ko dzirdēju šeit. Es, es domāju, ka pilsoņu dialogā Toledo Kastiljo Lemanča valdība atzina, ka tā iespējams ir kļūdījusies, taču ar kļūdus atzīšanu nepietiek, kļūda arī ir jālabo. Tiek uh, sacīts, ka sekas uh, nevar novērst un ka uh, atbalsts nevar piešķirt, tad jau lauka attīstības programma apstiprināta, un ja tā netiek, netiek apstiprināta, tad nauda nenonāk pašvaldības rīcībā. Bet līgums ir jāizpilda saskaņā ar to vienošanos, kāda bijusi. Taču šis arguments tika izmantots dažādās administrācijās pašvaldībās. Arī traktējums ir bijis atšķirīgs, taču ir arī apzināti um, maldīgas interpretācijas par uh, noteikumiem, bet uh, konkurss atbilda uh, komisijas prasībām. Uh, Un tad tika veiktas aplēs arī attiecībā uz zaudējumu apjomu. Tātad šie zaudējumi ir kvantificēti. Taču, diemžēl, Kastīna Mančē ir zema ražīguma teritorija. Mēs esam piedzīvojuši liels zaudējumus ir vajadzīga augsne, ūdens un jānodrošina, ka ir atbilstoša atdeve. 2015. gadā 365 tūkstoši hektāru tika izvirzīta kā prasība, bet šis mērķis jau no sākuma tika sasniegts, taču ja beigās kas ir lamanči nelabo sev kļūdu, tad būs lauksemnieki, kas nespēs eh, nodarboties ar savu paredzēto darbību, viņiem būs jāatsakās no savas darbības. Ir liela dažādība Eiropas Savienība. Jūs redzat, ka ir reģioni, kur ir labāk attīstīta vai mazāk attīstīta ekoloģiskā lauksaimniecība. Un komisija uh, ļauj autonomai mm, pašvaldībai mm, neievērot līgumu, tas vairo juridisko nenoteiktību, un tas ir nepieļaujams. Paldies. Liels paldies turpin priekšsēdētājai ka izklāstījāt savu nostāju. Šis lūgumraksts ir ļoti sarežģīts, ar, ļoti sarežģīts daudz apsvērumu ne tik, dēļ, ne tikai politiskā apsvērumu dēļ. Komisija mums ir paziņojusi, ka kopš pagājušas vasaras nekādi jauni fakti nav um, atklāti. Es atbalstu šo viedokli, un tomēr šis ir ļoti jutīgs jautājums no politiskā viedokļa. Es domāju, mums te vēl ir dziļāk jāveic pētījumi, tāpēc es ierosinu saglabāt šo lūgumu rakstu kā skatām. Es būtu varējis izvēlēties arī citu ceļu, taču es redzu no kolēģa reakcijas, ka mums ir jāsaglabā šis lūgumraksts kā skatāms, nosūtīsim to lūgumrakstu komiteju un lūgsim tās atzinumu. Šis jautājums ir lauksaimniecības komitejas pārziņā, kompetencē, un mēs lūgsim šīs komitejas atzinumu, nevis vienkārši lūgsim, lai viņi sagatavo vēstuli. Un tad arī, lai viņi atklāja vai tiek izpildītas pašreizējo noteikumu prasības un programmu prasības. Tad šādi rīkosimies. Liels paldies! Un paldies par jūsu ieguldījumu Eiropā, ka norādījāt uz šo problēmu. Tad šādi rīkosimies. Tagad man jāpaziņo, ka man jādodas uz Brexit pārvaldības grupu, un tā tad jūs Jums tagad priekšstādātājs būs Palčākie kungs. Man jādodas uz citu sēdi un tiksimies vēl šo pēcpusdienu. Es nedomāju, ka man būs jābūt prom tik ilgu laiku. Taču katrā ziņā atstāju jūs ļoti labās pēta uzticamajās rokās. Entuziasma. section is the one that... So, gentlemen, please. Kungi, lūdzu, atsākam darbu. If you allow us, it will be good to continue. Mums vajadzētu turpināt. Un tagad es vēlos pāriet uz savu dzimto valodu un runāšu ungāriski. Cienījamie kolēģi. Mēs tagad izskatīsim lūgumu rakstu 1525 līdz 2016. Nu, šī ir ārkārtīgi delikāta lieta, ļoti jutīgs jautājums. Spānijas pilsonis eh, Rodrigas Arias eh, ir minējis, ka ir 379 eh, neatrisinātas slepkavību lietas, kuras visticamāk ir <clears throat> pastrādājis teroristiskais grupējums ETA. 2017. gada oktobrī eh, mēs diskutējām eh, par šo lūgumrakstu mūsu komitejā un nolēmām, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, ārkārtīgi jūtīgs, un nolēmām nosūtīt attiecīgi vēstules Spānijas valdībai. Lūdzām arī Eiropas komisijas atzinumu un centāmies eh, pavirzīties uz priekšu šajā lietā. Mm, esam saņēmuši atbildes uz dažām no mūsu vēstulēm, bet šķiet, ka lūgumrakstu eh, komiteja nevar būt apmierināta ar atbilžu kvalitāti, un tieši tādēļ uh, Vairāk kolēģi ir lūguši vēlreiz organizēt debats par šo jautājumu, un es to arī tagad atveru. Un vispirms vēlētu uzdot vārdu lūgumrakstiesniedzēja pārstāvjiem. Nu, vai nu Latores varāries kungi e, jums abiem e, diviem piecas minūtes kopā. Labdien, paldies, paldies, ka uzaicinājāt mūs šo pēcpusdienu. Vēlētos atgādināt, kas esmu. Esmu e, arī viena no upuriem dēls. Un uh, mans tēvs gāja bojā um, etas uh, um, teroristiskā uzbrukuma rezultātā. Viņš bija uh, Andalūzijā tiesnesis, bet uh, bez viņa ir arī citi cilvēki, kas ir uh, cietuši, kuru tuvinieki ir nogalināti. Un, uh, un uh, toreiz etas mērķis bija destabilizēt eh, valdību, un tā kā mans tēvs bija galvenais prokurors, eh, virsprokurors, tad eh, viņš kļuva par upuri, dažreiz par upuriem kļuva pašvaldību vadītāji, bet galvenais bija destabilizēt situāciju valstī. 70. gados eh, bija ļoti daudz šādu uh, gadījumu, bija pāri par 800 šādiem gadījumiem. Uh, eh, 379 lietas tā arī nav atrisināts, ir uh, sūtītas neskaitāmas vēstules. Uh, esmu saņēmuši atbildes no augstākās tiesas priekšsādētāja un uh, ģenerāla prokurora, bet jāsaka, ka atbildi no augstākās tiesas priekšsēdētāja bija ļoti vispārīga, atzīstot, ka tās ir augstākās tiesas ziņā, arī izcināt šos jautājumus. 2011. gadā izstrādātais ziņojums tika pieņemts augstākajā tiesā un prokuratūra, ģenerāla prokuratūrā año 2011. Es decir, tenemos dos de. To izstrādājusi sabiedriskā organizācija, kas nodarbojas šīm lietām. Mēs esam saņēmuši dažas atbildes, bet ļoti, ļoti, tās ir ļoti izplūdušas. Uh, Uh, arī no augstākās tiesas īsti neesam saņēmuši apmienošu atbildi. Dolores Delgado ir uh, eh, prokurori, kas ir specializējušies šajos jautājumos. Arī uz viņas eh, vēstulēm pieprasījumiem nav saņemti, nav saņemtas atbildes. Uh, bet viņa tagad ir kļuvusi par uh, tieslietu ministri, tā kā būtu uh, laba doma varbūt viņai konkrēti adresēt vēstuli. Ņemot vērā to, ka Spāņu institūcijas sniedz neapmienošas atbildes, vajadzētu lūgt eh, mūsu uh, policijas, eh, tātad tiesību sargājušajām iestādēm, um, tiesībā aizsardzības iestādēm, ombudam, um, arī uh, paust savu viedokli par šo situāciju. Un visvairāk mēs vēlētos, lai Eiropas parlamenta delegācija apmeklētu Spāniju un uh, vērstos pie šiem institūcijām un pajautātu, kādēļ nekas netiek darīts, jo te galu galā ir runa par cilvēktiesību neievērošanu. Mēs runājam par terorisma upuriem. Es pārstāvu visus tos, kas vairs nespēja sevi aizstāvēt. Es pārstāvu arī savu tēvu. Mana tēva lieta tika iztiesāta, taču daudz citu cilvēku lietas ir palikušas neatrisinātas. Mēs vēlamies, lai tiktu izmaskā, izmaksāts attiecīgi reparācijas un tā tālāk. Uh, augstākā tiesa, kas ir visaugstākā instance, kas risina lietas, kas ir saistīts ar terorismu, mums vienkārši meloja. Jo, ja mēs runājam par konkrētām lietām, divas no tām - tamarēņo lieta, kas bija Kibuskos pilsētas mērs. Um, Pīņš un viņa vietnieks tika eh, nošauti, to izdarīja ētes eh, kaujinieki un augstākā tiesa pirms pāris nedēļām paziņoja, kā šo divu kungu upuru eh, rīcība Nu, tā tad faktiski šī lieta jau ir atrisināta. Tur viss ir pateikts, izskatīts un tā tālāk. Un, eh, nu, tāda ir atbilde no augstākās tiesas. Tā ir pretrunīga. Palūkoties, ko prokuratūra mums ir nosūtījusi Eh, prokuratūra apgalvo, ka, ir ka šis ir neatrisināts lietas. Devītajā lapusē, ko saņēmām no augstākās eh, tiesas 15. janvārī 2017. gadā, tur ir teikts, ka eh, lietas ir neatrisinātas, jo nav zināms, nozieguma izdarītājs. Un e, savukārt mūsu asociācija izmanto e, šīs abas lietas, lai parādītu, ka vienkārši nav vēlēšanās e, atrisināt e, šos noziegumus. Eh, mums sniegtajā atbildē mēs esam saņēmuši atbildi, ka visas, eh, te, visi teroristu izdarītie noziegumi tiek izmeklēti attiecīgie. Eh, noziedznieki ir notiesāti un tā tālāk, viss lietas ir atrisināts, bet ir meli, jo tas tā nav. Tur ir arī teikts, ka visi etes upuri ir saņēmuši eh, kompensācijas, pat tad, ja nav eh, bijis eh, iespējams noteikt konkrēta vainīgo, bet tā nav tiesa. Ir konkrēts likums, kas nosaka atbalstu terorismu upuriem. Tas ir 1999. gada likums, tas nav nemaz tik vecs likums. Un... 379 casos siete casos de. Eh, no visiem šiem 379 gadījumiem septiņos gadījumos eh, ehm, šīs eh, lietas vienkārši ir fiziski dzēstas, tās ir pazudušas eh, no arhīviem, to vienkārši vairs tiesvedībā un nekur citur nav. Kā tas ir iespējams? Un nākamā lieta, ko es gribēju teikt, eh, Viņi atsaucas uz lietām pēc 87. gada, bet ETA tika izveidot 56. gadā, un šādu noziegumu ir bijis daudz, bet tiek no, Mēs dzirdam atsaukšanos uz amnestijas eh, likumu 77. gadā, kāpēc netiek skatīts tā teikt lietas līdz tam, bet eh, faktiski eh, upuriem, kas bija upuri līdz šim amnestijas likumam, viņiem tika liekta iespēja vērsties pret, ties, pēc tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un uh, Pār par 400 šādām te lietām, kuras nav atbilstoši izmeklētas laika posmā no 1959. gada līdz 1977. gadam. Un šīs lietas nekad nav īsti izmeklētas, nekad nav eh, sodīti eh, šie te organizācijas vadītāji, nav eh, tātad šīs tas smadzenes, kas ir um, nevis izpildītāji, bet kas ir patiesie noziegumu organizētāji, šīs personas nekad nav sauktas tiesas priekšā. Uh, Un uh, faktiski uh, eh, šīs te noziegumi pret cilvēci Spānijā nav tikuši izmeklēti, jo šo visu izmeklēšanas darbību ceļā ir tiešām vienmēr likti ļoti lieli šķēršļi. Nu, tā, pat Argentīnā ir izdarīts vairāk šajā ziņā. Dodieties uz Spāniju, nu, mēģiniet dabūt vairāk informācijas no policijas, no augstākās tiesas un tā tālāk. Uh, Mēs jūtam, ka esam pamesti, mums neviens nepalīdz, mēs nevēlamies naudu, mēs vēlamies taisnīgumu. Köszönöm szépen! Paldies! Paldies! Es uh, vēlētos dot vārdu Edganam Blumsmanam, lai iepazīstinātu ar komisijas redzējumu uz šo jautājumu lūdzu. Paldies, priekšstādātāj kungs! Jā, ļoti delikāts jautājums, un eh, Es vēlētos eh, sākt ar to, ka izteikt savas, eh, savu līdzjūtību terora aktu upuriem un viņu tuviniekiem. Mēs jau oktobrī to izskaidrojām ļoti niansēti, ka Eiropas komisijas kompetences liedz šīm ģimenēm, cietušo ģimenēm, kaut kādā veidā izsniegt kompensāciju vai vispār par jau ko iestāties. Un tomēr es jau iepriekšējo reizi tiekoties teicu, ka pagājušajā gadā ir pieņemta terorisma apkarošanas direktīva, kas stāsies spēkā šā gada septembrī. Tā terorisma upuriem sniegs veselu virkni jaunu iespēju un uh, Patiesībā tā tad eh, nebūs noilguma šiem nolīgumiem. Komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai 2018. gada oktobrī no septembrī spēkā stājusies direktīva, ar tās palīdzību mēs varēsim palīdzēt upuriem. Ir izveidots arī Eiropas Savienības koordinācijas centrs eh, cietušajiem, un eh, Junkara kungs vēlas īpaši izveidot eh, nodaļu, kas strādātu ar terorismu upuriem un viņu tuviniekiem. Es saprotu, ka varbūt tas jums eh, it kā šķiet, ka nav pietiekams, pietiekama atmaksa šai teroristiskajai organizācijai un tās nodarījumiem, un tomēr. Uh, Mēs, komisija, vienmēr esam iestājušies par Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un to darīsim arī turpmāk. Piemēram, pie tam tagad mums būs arī juridisks rīks. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad um, Estras kundze pirmā kolēģiem vārds izteikties. Jā, paldies! Vispirms es vēlētos pateikties um, lūguma rakstu iesniedzējiem, vēlētos pateikties Ahas kungam un Terēsai. Tie ir divi cieti cilvēki, kuriem tiešām ir, ja tā varētu teikt, leģitimitāte izteikties par šiem notikumiem. Un um, pagājušā gada oktobrī mums bija ārkārtīgi intensīvas un ārkārtīgi karstas debatas, un jau toreiz komisija paskaidroja un patiesībā um, pāri par 84% no eta noziegumu joprojām ir neatklāti. Uh, ETA vēlētos, lai šajos noziegumos iestātos noilgums, un tomēr, kā jau jūs pieminējāt, šī organizācija cieņa un taisnīgums iestājas, iestājas par to, lai noilgums neiestātos nekad. Tā tad manā reģionā, Majorkā, no kuras es nāku, ir palikuši 12 gadi kopš ETA veiktais noziegums Majorkā, tam iestāsies noilgums, bet eh, patiesībā atbildes, ko esam dzirdējuši gan no komisijas, gan arī no lūgumrakstu komitejas, gan arī no citām atbildīgajām iestādēm, man neapmierina šīs atbildes. Tagad uh, es vēlētos griezties gan pie Maķu, gan pie Terēzes. Un tomēr mums uh, kā jau šeit izskanēja, ir jāgriežas pie policijas, pie gardie civilie, pie ombūda, pie iekšlietu ministrijas struktūrām, pie paša ministra. Un, protams, mums lūgumrakstu komitejai vajadzētu doties uz Spāniju, un iespējams, ka tad eh, mums izdosies kaut ko panākt. Es domāju, ka tad, eh, jā, varbūt eh, septembrī mēs varētu braukt, jo es uzskatu, ka šis ir prioritējams gadījums. Nākamgad vēlēšanu gadā būs daudz grūtāk kaut kur braukt. Un tomēr es vēlētos griezties pie priekšsēdētājas aizvietotāja, lai mēs nenoslēgtu šo lūgumu rakstu un vēl pie tam, lai mēs arī īstenot šo braucienu uz Spāniju. Tagad griežos pie koordinatoriem. Kā jau šeit izskanēja, komisija uzskata, ka tas ir dalību valstu kompetencē, proti Spānijas kompetencē. Komisija apgalvo, ka viņiem nav jurisdikcija, bet eh, Iespējams, ka mēs tomēr varētu nosūtīt delegāciju uz Spāniju, lai tiktos ar atbildīgajām iestādēm, ar tiesību sargājošām iestādēm, ar izmeklētājiem šajos noziegumos, jo mūsu lūguma raksta komitejas uzdevums ir arī, teiksim, sapurināt mūsu visu sirdsapziņu un izcelt vecas lietas, kuras ir nonākušas tādā vai citādā atvilknē. Es eh, vēlos griezties pie koordinatoriem, pie sanāksmes vadītāja. Lūdzu, neslēgsim lūgumu rakstu, izmeklēsim to, brauksim uz Spāniju. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies vairāk gaismas eh, mest uz šiem 84% eta neatklāto noziegumu. Es eh, nezinu, vai tiešām nevienu no šiem gadījumiem nevar, nevar atklāti, bet es vēlētos tomēr, lai mēs darītu vairāk. Priekšsēdētājs Himenes kundze nākamā. Jā, paldies! Jā, paldies! Priekšsēdētāja kungs. Jā, mana ir tā laime saprast šīs sajūtas. Tā tad kad tika nogalināts mans brālis, tobrīd 36 gadus vecs, un arī viņa sieva. Man bija tā laime pēc pāris nedēļām redzēt šos slepkavas tiesas zālē. Tātad viņi tika noķerti, notiesāti, iemest cietumā. Man bija iespēja skatīties viņiem acīs. Bet eh, visu šeit pieminēto bojā gājušo ģimenes Viņiem nebija tāda iespēja, kāda bija man. Es zinu, kādas jums ir sajūtas, es zinu, ko jūs izciešat sirdī, es zinu, kas ir vainīgs. Jūs nezināt, kurš konkrēti nospieda šautenes gaili. Un tomēr vissvarīgākais šeit ir notiesāt tos, kas deva pavēli izdarīt šos noziegumus. Iespējams, ka viegli tas nebūs, bet iespējams tas ir. Tā tad varbūt, ka nebūs konkrēti iespējams atrast slepkavību izpildītājus, bet epta vadītājus, kuru deva pavēli šīs slepkavības īstenot, atrast var. Es uzskatu, ka eta kura ir tā kā mēģinājusi jau gadu desmitiem skaidrot, ka viņi nav vainīgi, un šobrīd Etta it kā ir nolikusi savu kara aprakus, savu kara cirvi, bet eh, pārāk bieži, kad Ete ir lūgusi piedošanu upuriem, tas ir bijis tāds tizls piedošanas lūgums. Tā tad tas bija gan gadījumā, kad tika nogalināts mans brālis un viņa sieva. Viņa lūdza piedošanu ģimenē, bet tas bija tizli. Neviens tam nenoticēja, un Ete turpināja slepkavot. Tāpēc e, nebūsim naivi, neļausim tapt piemānītiem. Tas, e, ka ETA šobrīd ir nolikusi ieročus, nenozīmē, ka viņi savu ceļu ir nogājuši līdz galam. Kā jau šeit izskanēja, ir gan arī 400 neatrisinātu slepkavību. Un ja mēs neko nedarīsim, tad arī nekas nenotiks. Nedrīkst iestāties noilgums. Šādiem noziegumiem nedrīkst būt noilguma. Un uh, Toreiz, kad eh, šeit jau komisijas pieminētajā sanāksmē, kurā uzstājās viens eh, no bojā gājušo radiniekiem, Toreiz mēs ļoti daudz par to diskutējām. Mēs gribam, lai šīs izmeklēšanas turpinātos. Mums ir jāpieprasa, lai Spānija kaut ko darītu. Runa iet par ļoti daudziem cilvēkiem, un toreiz pagājušajā gadā mēs par to vienojāmies. Tagad šķiet, ka mēs prioritējam un arī mēs prioritējam citus izbraukums, bet uz šo Spāniju brauciens visu laiku tiek atlikts. Mēs to ieplānojām jau sen. Kolēģi, tūkstošiem cilvēku, simtiem ģimeņu, tūkstošiem cilvēku kliedz pēc taisnīguma. Eta ļoti labi zina, ko viņi ir pastrādājuši un nekad nebeigs savu darbību, pat ja tā nebūs tik vardarbība. Iespējams, jā, ka viņi ir nolikuši ieročus, bet viņi to ir nolikuši plauktos un nevis nolikuši policijas priekšā. Policija vēlas, lai ETA sadarbotos ar varas iestādēm, viņi to nedarīs nekad. Neaizmirsīsim, ka ETA ir teroristi. Mēs iestājāmies par tiesiskumu, par godīgumu, un taisnīgums stāv mūsu pusē. Mums ir pienākums šīm ģimenēm dot cerību, ka noziedznieki tiks notiesāti. Es gribu, lai mēs uz Spāniju dotos nekavējoties un lai mēs tiktos ar izmeklo, izmeklējošajiem spēkiem, lai tiktos ar gardie civiļa, lai tiktos ar tiesnešiem. Es domāju, ka tā mums varbūt izdosies šo, vietu izkustin, šo lietu izkustināt no vietas. Bet eh, noslēgumā vēlētos pateikties eh, komisijai par šo direktīvu. Es patiesībā piedalījos tās izstrādē, tāpēc tās satura pārvaldu. Es piedalījos arī nozieguma upuru direktīvas eh, sastrā, sastādā, sastādīšanā. Bet um, šobrīd šķiet, ka terorisms netiek pietiekami pieminēts Eiropas līmenī. Jūs sakiet, ka Spānija nav darījusi pietiekami. Labi, bet tad kāpēc mēs nedaram vairāk? Tas ir arī mūsu pienākums. Es saprotu, ka mums nav, mums nav juridisku tiesību šeit neko panākt un nav jurisdikcijas, bet eh, visi Eiropas iedzīvotāji vēlas eh, lai tiesiskums attiektos uz visiem, un tas arī ir šo ģimeņu lūgums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies. Nākamajam dod vārdu. Es vēlējos pavisam īsi. Mans brālis tika nogalināts jo viņš bija vadītājs. Viņš bija Basku zemes sociālistu partijas priekšsēdētājs un cilvēktiesību aktīvists. Es um, saprotu, tā tad šai grupai 2000. gadā tika piešķirta Saharova balva un 2003. gadā mans brālis un vēl trīs uh, aktīvisti, tajā skaitā arī žurnālists, tika nogalināti. Tātad divi no šiem cilvēkiem, kur saņēma Sakarovu balvu 2000. gadā, trīs gadus vēlāk, tika nogalināti. Un es domāju, ka viņi daļēji saņēma lodi, tāpēc, ka viņi bija saņēmuši Sakarovu balvu. Es vēlējos pateikt vēl vienu lietu. Basku zemē cilvēki vēl joprojām baidās un pilnīgi noteikti baidījās, jo, jo e, slepkavība bija tās tā kā pēdējais piliens veselā virknē terorisma nodarījumu un nesodāmības. Es patiesībā vēlētos šo organizāciju salīdzināt ar itāļu mafiju. Ja kaut kas viņiem nepatika, cilvēks tika novākts. Punkts. Un um, šeit jau mēs, iz, šeit jau mēs runājam par šiem teroristu draudiem, kā cilvēki jūtas. Bet es atceros mm, jaunībā. Jaunībā gan uh, San Sebastiānā, gan manā ciematā bija apmēram 30 nogalināto, un neviens tikpat kā neizmeklēja šos, šīs slepkavības. Manā pilsētā tas negatīvi ietekmēja gan, gan komercdarbību, jo cilvēki vairs nevēlējās braukt uz šīm vietām, kaut arī tās ir vienas no skaistākajām Basku zemē. Un tad Tātad pēc uzklausīšanas šajā lietā vienā no šīm slepkavībām pazuda izmeklēšanas dokumenti. Interesanti, ka tie tika nosūtīti Centrālajai izmeklēšanas komitejai. Ko es ar to vēlējos pateikt? Mēs varam dali, darīt vairāk. Mēs um, varam pieprasīt jaunajai valdībai ar mūsu nosūtītu vēstuli un izklāstīt faktus. Mēs, protams, varam iestāties par šo lietu. Es uzskatu, ka mums tas arī ir jādara. Jo mēs šobrīd dzīvojot pēc eta ērā, mums ir jāpieprasa, lai kaut kas tiktu izdarīts. Mēs, gan kā institūcija, gan arī kā atsevišķi deputāti, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tam visam tiek pārvilkts pāri plīvurs. Mums eh, nav tādu morālu tiesību. Ir parādījušās, ir parādījušies jauni dati, un tas mums ir jāņem vērā. Liels paldies! Terikabras kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you, Chair. Uh, a mí es que casi ni me corresponde hablar. Nu, es īstenībā nezinu, vai man ir tiesības izteikties par visu šo trade, traģēdiju. Man vajadzēja būt patiesībā kaut kur citur, taču es nevarēju doties prom, vēlējies būt kopā ar jums, lai izrādītu savu izjūtību, lai pastāstītu par savām jūtām, jo te ir runa par briesmīgu nodarījumu. Es vēlos uzsvērt, ka mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, taču šis jautājums ir policijas ziņā, un ja kolēģi piekristu, tad es arī labprāt dotos uz uh, faktu izmeklēšanas, uh, dotos faktu izmeklēšanas uh, vizītē. Tāda vizīšu mērķis parasti ir izmeklēt situāciju, iegūt faktus, taču šeit par faktiem nav nekādu šaubu. Mm Mēs zinām, kādi šajā gadījumā ir fakti. Mēs zinām, ka tie ir pilnīgi nepieņemami. Es nezinu, ko mēs varam darīt. Mēs varam doties šajā vizītē, taču kāds būtu šīs vizītes mērķis? Mēs vēlamies izdarīt spiedienu, īstenot kampaņas, naklajā ar prasībām. Taču Citas starpā un vēlos padalīties ar šo savu ideju. Pat tad, ja godīga tiesa tiek panākta, tā nekad nebūs īstena tiesa. Pat tad, kad kāds tiek ielikts cietumā 40, 50, 100 gadiem, jo patiesībā sāpes nekad netiks remdētas, tās ar tām jums būs jādzīvo visu mūžu. Mums jādara tas, kas ir nepieciešams. Mēs varam eh, to papētīt eh, dziļāk un vienoties par faktu ievākšanas misiju, taču mēs nedrīkstam eh, ļauties ilūzijai, ka visus savus mērķus panāksim pateicoties šādai faktu izmeklēšanas misijai, taču mm, varat rēķināties ar manu atbalstu, vēlos paust savu līdzjūtību, un es saprotu, ka situācija briesmīgi mums jārīkojas pēc iespējas efektīvāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, turpin priekšstādātājs. Megpróbálnám megfogalmazni. Es kā Priekšsēdētājs vēlētos nākt klājā ar secinājumiem, taču pirms tam vēlos izteikties, ka Eiropas parlamenta deputāts un šīs komitejas loceklis. Šī komiteja ir atbildīga. Eh, es esmu atbildīgs par šo jautājumu Eiropas Tautas partijā. Eiropas Tautas partija atbalsta jūsu lūgumu rakstu un iestājas par to, ka jādara viss, kas iespējams, lai izmeklētu Uh, reālo situāciju un uh, nodrošināt taisnīgu tiesu. Taču vēlos nākt klajā ar pieciem secinājumiem, kas izriet no šīs sanāksmes. Pirmkārt, nepārprotam turpināsim skatīt šo lūgumu rakstu. Es domāju, valda konsens, ka šādi mums ir jārīkojas un mums jāturpina skatīt šo jautājumu. Jāskatās, kas notiek tālāk. Otrais Lūgums, ko dzirdēju, bija par faktu atklāšanas misiju uz Spāniju par šādu apmeklējumu. Es domāju, varam piefiksēt šo lūgumu un nosūtīt eh, šo lūgumu koordinatoriem, proti viņi ir kompetenti šī apspriešo lūgumu, ja pieprasīja. Mans ieskats ir šāds. Visticamāk, Spānijas varas iestādes neuzskata šo tematu par svarīgu, tam netiek piešķirtā nozīme, kā tam būtu jāpiešķir. Tāpēc svarīgi, lai Eiropas parlaments eh, formulētu savu prasību un izdara spiedienu Spānijas varas iestādēm, lai tās skatītu šo jautājumu, kā tik svarīgu, cik svarīgs tas ir. Tad Tālākais secinājums ir šāds, ka jaunais tieslietu ministra ir bijušais pretterorisma eh, atbildīgā persona Spānijā. Un mēs nosūtīsim viņam vēstuli un pieprasīsim konkrētākus specifiskus soļus no Spānijas varas iestāžu puses. Ceturtais ierosinājums ir šāds. Nosūtīsim visu šo materiālu, visu šos materiālus Spānijas tiesības sargam. Viņš nav Spānijas valdības loceklis, un līdz ar to viņš var piešķirt atšķirīgu skatījumu, ja, atšķirīgi skatīties uz visu šo lietu. Tad mēs varam pieprasīt viņa eksperta viedokli par šo tematu. Nu, būtībā tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai virzītu šo lietu tālāk. Es e, jūtu, ka par to mums šeit ir e, vienādas domas. Lūguma rakstiesniedzējus lūkšu, turpiniet savu smago darbu. Es zinu, ka vajadzīgs daudz spēka, lai kaut ko panāktu, taču mums jādara viss, kas mūsu spēkos ir, un mēs saprotam jūs, mēs paužam jums savu līdzjūtību, un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, kā esam līdz šim darījuši, turpināsim šādi rīkoties arī turpmāk. Taču viena lieta gan jums jāņem vērā, mēs nevaram pieņemt lēmumu. Spānijas tiesu iestāžu vārdā. Ja mums šādas kompetences būtu, mēs jau tā būtu rīkojušies, mēs jau būtu sprieduši taisnīgu tiesu. Diemžēl šī lieta ir Spānijas tiesu iestāžu kompetencē. Tagad atkal došu vārdu lūgumrakstīsniedzējiem divas minūtes jūs rīcībā. Sí, gracias. Hay una cuestión que nos parece muy importante puntual. Paldies. Ir jautājums, kas mūsu skatījumā ir jāpaskaidro. Pamata problēma ir ETA pastrādātie noziegumi un tikai ET, ir ETA noziegumi pret uh, cilvēkiem, bet ir vēl viena problēma, kas ir jānoskaidro. Papildu problēma, kas patiesībā vēl nāk klāt uh, pašiem noziegumiem. Tā ir nesodāmība. Ilustrēšu to ar, ar vienu piemēru, jo vēlamies to pavisam skaidri jums pastāstīt. 25. jūnijā nākošais pirmdien būs apretējuši 25 gadi, kopš tika noslēpkavots Hreņa kungs, 25 gadu nesodāmības ir pagājuši Spānija, nav izmeklējuši šo lietu. Pirmkārt tika nogalināts viens cilvēks, un tad notika citas slepkavība, un tagad mēs aicinājām Argentīnu ievērot starptautiskās tiesības, un viņi ir pavārušo lietu, um, izmeklēs Samareņo un Hosei Kaso slepkavības bet problēma ir nesodāmība. Problēma ir tā, ka Argentīna lūdza Spāniju, un te es skaidroju melu kontekstu. Viņa vēlējās panākt dokumentus no Spānijas, lai izmeklētu šīs lietas, bet Spānija nav izmeklējusi šīs slepkavības nu jau 25 gadus. Kad Argentīna nāca klajā ar savu prasību, tad atbild no Spānijas bija tāda, ka Kasasamareņos. Uh, lietā jau bija notikusi tiesasprāva, bet tie ir meli, apkaunojuši meli, tas vienkārši liecina par uh, nesodāmību. Divas slepkavības netiek izmeklētas 25 gadus, tas jau ir smagi, bet kad upuru ar nu, ļoti nedaudziem resursiem, kas viņu rīcībā lūdza Argentīnas valdības iejaukšanos, un Spānija vienkārši spītīgi nevēlas izmeklēt šīs lietas, tad uh, Spānijas valdība vienkārši ķers klāt meliem. Tas ir kas ārkārtējs. Un tiek melots uh, Argentīnai, ka šīs lietas jau ir izskatītas. Un man ir šis dokuments. Mēs zinām, ka tie ir uh, salti meli, šīs lietas netika tie iztiesāts abas lietas nav atrisināts un mums vajadzīgs eh, apliecinājums no tiesību sārga, kas apliecinātu, ka Spānijas varas iestādes ir melojušas. Spānija nekādā ziņā nevēlas izmeklēt šīs lietas, tā vienkārši ķers, tās ķers klāt meliem, tās vienkārši apiet šīs prasības par izmeklēšanu. kāpēc Spānijas, Vācijas un Eiropas tiesas ir jāpiesauc, taču atbilde netiek sniegta. Eiropas Savienības dalībvalsts melo, tas ir kas neiedomājams, un netiek izmeklēt tas slepkavības, kas eh, dalībvalstī būtu jāizmeklē. Tas ir smagi, ka Spānija melo Argentīnai, ka lūk šīs lietas ir izmeklētas. Padomājiet par atraitnēm. Mēs zinām, ka Spānija melo un tā vienkārši pārkāpj uh, eh, upuru ģimeņu cilvēku tiesības. Uh, kādu vēl smagāku nodarījumu viņiem būs jāpiedzīvo 25 gadu slepkavību. Izdarītā netiek uh, sodīta, bet vēl tiek apkrāptas Argentīnas varas iestādes, lai šo nesodāmību saglabātu. Vai kas tāds vispār iedomājams Eiropas Savienība? Mēs lūdzam, lai jūs pieprasāt, lai Spānija sniedz paskaidrojumu. Paldies! Thank you. Köszönöm szépen, tehát. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Noslēgumā vēlos sacīt, ka saglabāsim šo lūgumu rakstu kā skatāmu. Turpināsim to skatīt. Rīkosimies tā, kā jau esmu izklāstījis. Pieprasīsim arī Spānijas tiesības sārba sarga atzinumu, un pēc tam, kad būsim saņēmuši atbildes, atgriezīsimies pie šī jautājuma un atkal apspriedīsim šo tēmatu lūgumrakstu komitē. Paldies, dāmas un kungi, pāriesim pie tēdējā. Šodien skatāmā lūgumraksta. Tas ir 665 šērs ir 2015 lūgumraksts. To iesniedz Vācijas pilsonis par Frankfurts. Uh, lidostas finansēšanu. Jā, manā rīcībā soša informācija pareizi lūguma rakstīsniedzējs nav klāt, taču pamatojoties uz saņemto materiālu analīzes, mēs varam teikt, ka šī lūguma raksta saturs nav simtprocentīgi atbilstoši īstenē situācijai. Tāpēc lūkšu Johannes Heren kungu Eiropas komisijas vārdā izklāstīt Eiropas komisijas nostājumus vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Viss, um... Es runāšu angliski par šo jautājumu. Es varu izteikties pavisam īsi, jo tad, kad mēs saņēmām lūgumrakstu, eh, varu to raksturot vienā teikumā. Uh, tur e, bija teikts, ka nav pieņemams tās, ka Frankfurts lidos paplašināšana tiks finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem, jo tas e, nozīmētu, ka e, nodokļu maksātāji paši par savu nodokļu naudu saņems lielāku troksni. Un mēs to esam izpētījuši un um, esam skatījušies, kā Hesenē um, paredzēts uh, finansēt no Eiropas reģionālas attīstības fonda dažādas projekts, un ir skaidrs, ka šīs projekts netiek um, caur šo uh, programmu finansēts. Konkurētspēja, MVU, uh, ilgspējība un tā tālāk, tur ir cits prioritātes. Un nekur šajā te projektā nav paredzēts, programmā nav paredzēts līdzfinansēt nekādus lielus infrastruktūras projektus un tas arī līdz šim nav tā noticis, un tāpēc man tiešām nekas īpaši nav pie tā piebilstams. Paldies, eh, Herenkungs. Rakstiskajā analīzē ir norādīts, ka faktiski šis ir pārpratums. Ir Iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs nav saņēmis atbilstošu informāciju. Tā kā vienīgais veids, kā varam virzīties priekšu, ir slēgt šo lūgumrakstu un šķiet, ka mūsu šīs dienas programma ir izsmelta. Līdz ar to paldies visiem par šīs dienas diskusijām un lai jums jauks vakars, un mēs turpināsim rīt uh, ar koordinātoru sanāksmi un 10.30 turpināsim uh, sanāksmi ar balsošanas sesiju. Lai jums visiem jauks vakars!